Madam Kostinger said me that we should start. Mums būtu jāsāk sanāksme. And you know this. Teica Kestingeris kundze. Šis lēmums mums ir svarīgs. Un tādēļ pasudinu šo sanāksmi par atklātu. Šī ir ļoti nozīmīga nedēļa. Jo tuvojas lieldienas, un esmu pārliecināts, ka tas ļoti pozitīvi ietekmēs mūsu darbu. Vispirms apstiprināsim darba kārtību. Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties. Priekšsēdētāji paziņojumi. Tulkojums ir visās valodās, izņemot čehu, maltiešu, slovāku un īru valodā. Sanāksmē tiek pārādīta tiešsaistē, ir iepriekšējais sanāksmes protokols, un tātad uh, no sanāksmes pašas darba kārtības punktiem pirmais ir ceturtais darba kārtības uh, punkts, proti viedokļa apmaiņa ar doktoru Bernhardu Urlu kas ir Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādes izpildirektors. Un mēs tātad gribētu uzklausīt uh, viņa prezentāciju par to, kas šobrīd notiek uh, Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādē, kas ir ļoti būtiska Eiropas Savienības aģentūra, ko finansē Eiropas Savienība. Tas ir ļoti svarīgi, jo šeit runa ir par uh, pārtikas uh, tiesību aktu īstenošanu, par uh, zinātnisko pētījumu veikšanu pārtiks nekaitīgumu jomā. Un um, no pārtikas nekaitīguma viedokļa tas ir ārkārtīgi svarīgi, sevišķi runājot par riska izvērtējumu un pārvaldību. Un es uh, varētu teikt, ka mēs tik tiešām ar lielu interesi uzklausīsim Ola kunga sacīto par to, kādas tad ir nesenās un pašreizējās uh, EFSA darbības attiecībā uz lauksamniecības sektoru. Mēs varbūt to pietiekami padziļināti nesam sadarbojušies tieši ar EFSA. Un tas uh, varbūt būtu jāmaina. Katrā ziņā tagad uh, ilgāk nekavēšos un došu vārdu Mūrla kungam, lai iepazīstinātu mūs tātad ar EFSA darbībām, un pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem. Vārds jums. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētā kungs. Sveicināti, gudātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels prieks um, jūs uzrunāt eh, pirmoreiz oficiāli agri komitejā, kā eh, esmu tātad EPSA eh, izpildirektors un ar nepacietību gaidu šīs pēcpusdienas viedokļu apmaiņu. Jūsu darbam, EPSA darbam ir daudz kopīga. Jūsu darītājs ir ļoti svarīgs EPSA un cerams, ka tas ir arī abos virzienos. Um, pesticīdi, dzīvnieku barība, augu veselība, lauksaimniecība, tātad visas šīs jomas uh, ir ļoti svarīgas un arī EFSA mandātā tas uh, ietilpst. Es uh, savos īsajos ievadvārdos gribētu ietvert vairākas lietas. Pirmkārt, ko tieši mēs darām, lai atbalstītu jūsu darbu. Minēsim divus piemērus un otrs būs eh, par sasaisti starp eh, zinātni un politiku, kādas um, ir mūsu problēmas, izaicinājumi. Mēs nodrošinām pat zinātniskos atzinumus un uh, kā tas sasaucas ar uh, Eiropas parlamenta politikas uh, darbībām. EFSA faktiski ir uh, radusies tajos laikos, kad uh, tika izveidots uh, vispārīgais uh, pārtikas uh, tiesību aktu kopums, uh, lai koncentrētos uz riska izvērtējumu un menedžmentu. Mēs runājam tad par zinātnisku riska izvērtējumu, un mēs uh, esam izveidojuši tādu kā saukli uzticama zinātne drošai pārtikai. Runa šeit ir par drošu nekatīgu pārtiku, par zinātni. Uh, tas būtu skaidrs, taču uzticamība ir jaunais jēdziens, kas šeit parādās. Ja jūs un Eiropas Savienības iedzīvotāji neusticas mūsu zinātniskajiem atzinumiem, tad tiem nav lielas jēgas. 2002. gadā, kad bija šī krīze un uh, tika izveidota EFSA, likumdevēji rīkojās ļoti viedi, jo uh, tur runa nebija par cilvēku centralizāciju, bet par datu centralizāciju. Ja mēs salīdzinām mūsu sistēmu ar ASV FTA sistēmu, tā ir pilnīgi atšķirīga, jo Eiropa nolēma saglabāt uh, zinātnisko kompetenci dalībvalstīs, lai neizveidotu tādu milzīgu uh, centralizētu aģentūru, bet gan 450 cilvēku uh, aģentūras eh, pārstāvniecības eh, mītnē Itālijā, Parmā, un tas var notikt tikai cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm. Ir ļoti daudz piemēru, kā mēs varam strādāt tikai vienīgi cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm. Viens no piemēriem šorīt EFSA laida klajā ikgadējo ziņojumu par pesticīdu pārpalikumiem pārtikām. Tas pierāda to, ka vairāk nekā 97% pārtiks paraugu, kas eh, testēti dalībvalstīs, ir vai nu bez pārpalikumiem, vai arī uh, likuma atļautajos limitos. Līdz ar to mēs varam būt lepni par to, kāda ir Eiropas Savienības uh, pārtiks un lauksaimniecības nozare un tam, kā riska izvērtējums notiek Eiropā. Mēs, kā EFSA, varam būt lepni par to, ka spēlējam būtisku lomu šajā sistēmā. Tajā pašā laikā mums nevajadzētu būt pārāk pašapmierinātiem un slavēt eh, citam citu. Mums jābūt nemitīgi piesardzīgiem, ja mēs vēlamies nodrošināt globālu preču un uh, pārtikas uh, resursu uh, apmaiņu, tad mums ir jārunā par visiem šiem jautājumiem, kas skara klimata pārmaiņas. Mums ir nepieciešams ātras inovācijas un efektīvas atbildes, kas ietver pārtiks drošību un tehnoloģiju zinātnē. Šis fenomens ir konstatējams vairākās jomās. Es jau minēju pesticīdu pārpalikums, bet arī antimikrobiālā rezistence, kā arī ksilēla fastidioza, putnu gripa gripa, nodulārais nu, dermatīts, eh, zilās mēles slimība, eh, cūku mēris un citas slimības ir piemēri, kā rīciepolitika sasaistās ar zinātniskajiem atzinumiem. Tātad runājot sīkāk par eh, antimikrobu rezistenci, ir skaidrs, ka ir vienprātība par to, ka šī ir viena no lielākajām uh, šā brīža aktuālajām veselības eh, problēmām. EFSA kopā ar eh, Eiropas eh, slimību ierobežošanas un kontrolas aģentūru strādāja pie šiem jautājumiem. 25 tūkstoši cilvēku regulāri iet bojā, jo um, saslimst ar uh, rezistentu baktēriju radītajām slimībām. Antimikrobu rezistences eh, līmeņi Eiropā nav vienādi. Ziemeļu un rietumu valstīs eh, šis eh, problēmas līmenis ir zemāks nekā Dienvidu Eiropā un citus reģionus. Mums ir nepieciešama integrēta, visaptvaroša pieeja, lai ņemtu vērā visus aspektus uh, Uh, lopu. Uh, tātad uh, lobarības un gaļas izstrādē, kas ir cieši sasaistīta ar šiem problēmām un procesiem. Kā tad pārtiks veidotāji var pieņemt pareizos pasākumus, lai veterinārajā jomā cīnītos ar antimikrobu rezistents riskiem? Mums ir jāsamazina šādu uh, rezistento vielu izmantojums, taču tas nav vienīgais risinājums. Vakcīnas un citas menedžmenta sistēmas pašās lauksaimniecībās ir viens no variantiem. Tāpat arī lopu audzēšanas procesā ir jāiegūt maksimāli pūliņi, izglītojot visus procesā iesaistītos sevišķi veterinārus un uh, lauksaimniekus eh, par šo rezidenci. Eh, tālāk runājot par eh, lopu slimībām, viens no piemēriem ir slimība, kas izcēlās Āfrikā un pēc tam caur tuvajiem austrumiem Jordāniju, Libānu un Balkāniem ienāca Eiropā. Un šai slimībai bija ārkārtīgi liela pūstoša ietekme Balkānu reģionā. EFSA pēc komisijas pieprasījuma nāca klajā ar daudziem zinātniskiem atzinumiem par to, kas būtu labākie kontrols un iejaukšanās pasākumi. Un šobrīd tātad nepieciešamas masīvas eh, vakcinācijas eh, programmas, eh, kas būtu daļa no optimālākajiem risinājumiem, lai apturētu šīs slimības izplatību. Sadarbība ar dalību valstīm ir vitāli svarīgs faktors. Mēs varam matemātiski aprēķināt to, kā šīs slimības izplatās Eiropā, taču ļoti būtiski sadarbība tieši ar pašām dalībvalstīm. Tagad vēlētos pievērsties interfeisam, sasaistēs starp zinātni un politikas izveidi. Mēs apgalvojam, ka zinātnē, saskaroties ar vērtībām, kuras aizstāvam, situācija kļūst ļoti sarežģīta. Mēs vēlamies jums nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku, visatvarošāku, saprotamāku zinātnisko viedokli, atzinumu, lai jūs varētu pieņemt pienācīgus lēmumus uh, deputātu un komisijas līmenī. Te nav runa tikai par zinātni, runa arī par tautsemniecību, sociālajām vērtībām, ētiku, dažkārt arī par reliģiju un tas ir ļoti labi, ja vien šīs divas uh, nozares, šīs divas pasaules uh, ir neatkarīgas. Mēs varam konstatēt, ka dažkārt ir spriedze zināmas uh, šaubas par to, kā rīkoties. Dažkārt zinātniski atzinumi neatbild uz politisko spēlētāju vēlmēm. Ļoti bieži, diemžēl, zinātne kļūst eh, par tādu kā melno abi publiskajās eh, debatēs. Eh, un es domāju, ka būtu svarīgi paturēt prātā to, ka EFSA katru gadu izdod aptuveni 40 secinājumus par pesticīdu izmantojumu uh, Un, diemžēl tas eh, vairumā gadījumu paliek eh, nepamanīts šis darbs. Mēs paļaujamies ne tikai uz EFSA darbiniekiem, bet arī uz 600, aptuveni 600 ekspertiem, kas eh, nāk no visas Eiropas. Manuprāt, ir nedaudz ironiski, ka mēs izveidojot zinātniskus atzinumus par dažādiem būtiski svarīgiem jautājumiem, daudzi vienkārši nezina to. Ja šī sistēma ar tiem pašiem cilvēkiem izveido atzinums, uh, Par glifozātu, piemēram, tad uh, at, atsaucas uzreiz ir ļoti aktīvas, eh, notiek ļoti eh, liels eh, satraukums un reakcijas ir visnotaļ asas. Uzskatu, ka tā ir tāda ļoti izvēlīga reakcija, tā saucamais cherry picking, kad tiek izvēlēti tie atzinumi, kas var kaut kādā veidā nākt par labu atsevišķiem politiskajiem spēlētājiem, taču vispārējais EFSA darbs paliek nepamanīts. Kā tad paskaidrot Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kā mm, ir vajadzīgas šīs iestādes, ja tās eh, tiek publiski nosauktas par korumpētām, nevajadzīgām vai kā citādi liekām? Tātad EFSA katru gadu nāk klajā ar aptuveni 500 zinātniskiem atzinumiem, tikai daži no tiem saņem pienācīgo sabiedrības uzmanību tos apstrīd un attiecīgi reputācija EFSA tiek grauta nepamatoti. Es tiešām gribētu jūs no visas sirds lūgt, vest atklātu, godīgu dialogu par to. Mums ir jārunā vien, no vienas puses par zinātni un no otras puses par politiku un vērtībām. Es tik tiešām jūs no visas sirds aicinu iesaistīties šī jautājuma risināšanā agri komitejā. Es ceru, ka es eh, gan skaidri izkastīju EFSA lomu un to, kāda ir tās vērtība agri komitejas kontekstā, kā arī izaicinājums, eh, ar ko EFSA saskaras eh, un to, kā jūs varat rēģēt uz mūsu darbu. Mēs tiešām gribētu būt atvērti sadarbībai un nodrošināt eh, jebkādu atbalstu, ar kādu mēs varētu būt noderīgi. Paldies par uzmanību un tagad atbildēšu uz jautājumiem. Lies paldies! Dziękujemy za bardzo konkrētnu, dinamičnu prezentāciju. Paldies par ļoti interesanto dinamisko prezentāciju. Un tagad došu vārdu deputātiem. Pirmais būs, pirmā būs Vāja Puškuns. Paldies, uh, Orla kungs, par jūsu priekšlasījumu, par jūsu teikto. Jūs runājāt daudz par uzticēšanos, uh, par uzticamu novērtējumu un uzticību institūcijām. Tad, kad mēs uh, domājam par institūcijām un ja tām vēlamies uh, uzticēties, tad uh, ir jābūt pašsaprotamam tam, ka uh, pētījumus var sastādīt tikai tādi autori, kam nav interešu konflikts ar attiecīgo nozari. I, eh, jā, tikko kļuva zināms, ka Monsanto, piemēram, uh, pasūtīja pētījumu par glifosātu, uh, nenosaucot pasūtītāju. Nu, tas nav uh, īsti tāds pasākums, kas veido uzticību. Uh, jo šādi pētījumi tad nedrīkst tikt ņemti vērā. Jo, ja vēlamies strādāt balstoties uz pierādījumiem, uz faktiem, tad uh, var gadīties, ka mm, izmantojam uh, attiecīgās nozars finansēts pētījums, un to nevajadzētu darīt. Ja vēlamies strādāt uzticami, tad uh, caurskatāmībai jābūt mūsu galvenajam principam. Ja vēlamies zinātniski strādāt, un zinātnes pamatprincips ir tas, ka uh, Uh, pētījumi un rezultāti ir jāpārbauda. Bet jūs uh, iesniedzat uh, pētījumus, un neviens uh, nevar tos pārbaudīt, jo nav pieejami dati. Es domāju, ka tās visas ir lietas, kurās e, EFSA pati var daudz darīt, lai atjaunot uzticību, strādājot daudz caurskatāmāk un novērtējumā uh, raugoties uz to, lai nebūtu nekādas saiknes ar nozari. Uh, jo tas jau nav nekas jauns. Man ir divi dēli, kas arī strādā nozarē, viņi abi ir zinātnieki, viņi strādā ilgu laiku universitātē, un tas ir skaidrs, ka ja nāk kāds pasūtījums un nozara par to maksā, tad, eh, protams, ka rezultāti ir eh, tādi, kas ir patīkami maksātājiem, pasūtītājiem. Tad man ir vēl viens jautājums. Uh, par 810 magoņu atļaujas atkārtot izsniegšanu. Pirms vairākām, uh, vairākiem gadiem nebija problēmas ar kādu nezāli, uh, kas ir uh, um, saistīta, tad, tad radniecīgi ar um, kukurūzu. Mm, Spānijā ļoti aktīvi šobrīd šis jautājums tiek skatīts. Uh, Tātad, eh, kā tas var būt, ka vairs nav spēkā šis te eh, kādreizējais novērtējums, ka var eh, eliminēt šīs nezāles? Paldies, mums ir apmēram 20 runātāji pieteikušies, katram maksimāli 2 minūtes atvēlu. Lūdzu, atvainojiet, bet citādi mums nepietiks laiks. Egņokungs, lūdzu. Paldies. Es parasti uh, neizrāda nekādu līdzjūtību Eiropas Savienības institūcijām, bet uh, es eh, tomēr jūtu jums līdzi, ka, um, jā, jums ir zinātnieki, kuri sastāda pētījumus, bet to rezultātu nav objektīvi. Tad, jā, jūsu organizācija nevar atrast glifosātām nekāds trūkums, tas tiek uh, lietots 40 gadus. Es pats esmu apmēram 15 gadus šo produktu lietojis, un es joprojām esmu šeit. Kas tad būs tālāk? Pirmkārt, tas tad notiks ar glifosātu un kādu ķīmiju, eh, ķīmisku vielu tad eh, zaļo lobijas eh, nomēlnos kā nākamo. Nākamais, visa šī negatīvā publicitāte pesticīdiem uh, Uh, noved pie tā, ka cilvēki ēd mazāk uh, dārzeņus un augļus, jo īpaši dārzeņus. Viņiem ir jāēd dārzeņi, viņi vienkārši baidās, ka tie ir uh, tagad piesārņot, bet tā jau nav. Tiek runāts, ka pesticīdi uh, kaitē uh, bitēm. Uh, ja mēs paraugāmies uz uh, augiem, tur nevar būt nemaz tik daudz uh, pesticīdu, lai kaitētu bitēm. Un tagad tiek, uh, nevar, tiek teikts, ka mēs nevaram lietot to cukurbietēm, un tās pat nezied pirms noražošanas. Un tagad par um, pretmikrobu rezistenci. Tur tiešām ir reāla problēma. Es eh, ceru, ka zaļo lobijas šeit nekavēs jūsu darbu. Paldies, priekšsēdētāji. Pan posel Dorfman. Dorfman kungs, lūdzu. Jā, sirsnīgs paldies, eh, direktora kungs, par jūsu teikto. Jūs ļoti skaidri izteicāties, un tas ir ļoti labi. Jūs runājat par rezervēm Un e, es jums piekrītu, bet kas mani satrauc, ka arī runājot par uh, pesticīdiem un to rezervēm, mēs, uh, tātad pārpalikumiem, uh, mēs uh, attālināmies no zinātniskām atziņām un šeit uh, lielie ražotāji paši savus robežvērtības nosaka un oficiālie mūsu noteiktie griesti uh, Uh, pesticīdu paliekām uh, kļūst aizvien nenozīmīgāk. Kā jūs to vērtējat? Es saprotu, ka tas nav tiešā EFSA ietekmes sfērā, ietekmes sfērā, bet šeit varbūt būtu uh, skaidrāk jāprecizē, ka EFSA dara savu darbu un tāpēc nav lielas jēgas reklāmas nolūkos. Um, jā, nu, katram tagad uh, taisīt savus noteikumus un uh, pašiem savu sistēmu veidot. Kestingers kundz, lūdzu. Jā. Jā, paldies. Es domāju, ka šeit eh, viedokļi vairākumā iet eh, tādā virzienā, ka EFSA ļoti labi strādā un viņu rezultātiem tiešām var uzticēties. Alternatīvie fakti, kas aizvien un aizvien parādās, eh, attiecas uz varbūt tādiem konkrētiem uh, grupējumiem, kas cenšas iegūt politisko kapitālu no šīs biedēšanas politikas. Un to nevajadzētu pārāk augstu novērtēt. Man ir divi konkrēti jautājumi. Jūs eh, pieminējāt šo te eh, nodulāro dermatītu un citas problēmas, Varbūt arī šajā kontekstā jums ir aktuālākā informācija. Šī potēšana ir labi darbojusies, un šo, šīs slimības izplatība Eiropai būtu nesusi milzīgu zaudējumus. Man interesētu, vai jums ir vēl papildus informācija par to. Vēl mēs sasni, sa, saņemam diezgan uh, satraucošus ziņojumus par uh, šī te 99, šī te melnā Uh, rūsa, kas izplatās ar Āfriku uz Eiropu, varbūt par to jums arī jau arī ir kaut kādi pētījumi, respektīvi vai EFSA strādā jau pie tā, lai uh, šo uh, lietu, kas Āfrikā ir uh, radījusi arī uh, ražas zaudējumus, vai EFSA apzinās šīs problēmas, un vai jums jau ir konkrēti uh, rezultāti un priekšlikumi šīs problēmas risināšanai? Pani poseł Ajuzo. Ajuzo, kundze, lūdzu. Madama Ajuzo. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Liels paldies arī EFSA izpildirektoram par to, kas ir ieradušies pirmo reizi šeit lauksaimniecības komitejā. Es, eh, por... es zinu, ka EFSU kritizē par ļoti daudz lietām, par to, ka nav neatkarības, eh, par to, ka. Uh, Eh, ziņojumi nu gluži visiem nepatīk, taču es uzskatu, ka EFSA dara savu darbu, esot neatkarīgi. Es zinu arī zinātniskos paneļus, eh, kādus organizējat, un uzskatu, ka līmenis tur ir ļoti augsts. Zinu, ka izskata tagad arī savu neatkarības politiku, Ir arī palielināts informācijas caurskatāmības process. Jā, varbūt arī tas uh, trūkstis vairāk šī caurskatāmība. Es vēlētos, uh, lai jūs sniegtu vairāk informācijas par uh, savas neatkarības politikas pārskatu. Ko jūs tur darat, lai uzlabotu šo neatkarību? Prosimy pana posła Van Kendelera. I think it easily will be Member Tomo. Kendeler kungs, paldies. Paldies, pareizi izrunājāt manu uzvārdu. Pateicos FCS pildirektoram par to, kas esat ieradušies šeit, un arī apsveicu kolēģis, kas ir ieradušies šeit, un uh, jautājums par uh, zirgu gāļas krāpniecību. Uh, Spānijā. Vecie zirgi tika nogalināti un tad viņi nonāca pārtiks ķēdē, viņiem nebija vairs nebija nekāds ekonomiskās vērtības, tad nu, viņi vienkārši tika iztirgoti. Tad nu jautājums par šo gaļas skandālu, jautājums par to, kā tiek kontrolēta pārtiks ķēde lai šie dzīvnieki nenonāktu pārtiks ķēdē. Uh, Tad, tad eh, kā tiek nodrošināta šī kontrola? Tā ir eh, pirmā lieta, un otrā lieta 2016. gada oktobrī komisija publicēja īstenošanas regulu pār importu no trešajām valstīm par zirga gaļas importu, kas nebija identificējama. Iespējams, ka uh, Tur bija arī vakcinētu dzīvnieku gaļa, vai jūs varētu izteikties par šo jautājumu? Un trešā lieta, ņemot vērā, ka zirga gaļa kā tāda nevienmēr tiek identificēta, un daži arī Eiropas zirgi ir izslēgti jau no pārtiks ķēdes pašā sākuma posmā, vai šeit mēs nevaram runāt par konkurences kropļojumu? Um, ņemot vērā, kāda ir zirgu gaļa situācija Eiropā. Jārkungs, lūdzu, jā, jūs pareizi teicāt, ka EFSA tika izveidota kā risku novērtēšanas institūts politisku apsvērumu dēļ. Mēs vēlējāmies um, šādus lēmumus zinātniski pamatot, um, un par to vēl pāris jautājumi. Pirmkārt, Es domāju, ka tas bija pareizi, ka tika pieņemts lēmums šo te aparātu veidot tādu nelielu, jo um, nav zināms, kāds personāls būs vajadzīgs, jo prasības ir lielas, tāpēc ir labi, ja ir neliels šis administratīvais aparāts, un tas var tāda organizēt šo darbu tā, ka tiek piesaistīti ārējie speciālisti. Bet uh, dažkārt tad ir tā, ka šie eksperti ir ne īpaši objektīvi, jo viņi jau strādā arī kaut kur citur. Uh, Un varbūt jūs varētu uh, no, pastāstīt, kā tiek nodrošināta eksperta neatkarība. Otrais konkrētais jautājums, uh, tas tika jau pieminēts, runājot par sērgu apkarošanu, piemēram, dzīvnieku slimību apkarošanas stratēģiju, ka tur ir uh, jāveic jauns riska novērtējums, jums nav vēl tāds pieprasījums iesniegts, bet katru gadu mums Eiropā ir putnu gripa. Uh, Un uh, lauksansības komitejā mēs aizvien neapmierinātāki kļūstam, e, kad e, mums visu laiku ir e, jārunā par tiem pašiem jautājumiem. Tātad vai jums ir šāds pieprasījums novērtēt šo risku vai nē? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji godētais direktori kungs. 13. gadā Eiropas Savienība aizliedza izmantot trīs molekulas Jo šīs molekulas eh, nodara lielu kaitējumu vidē, īpaši bitēm. Pašlaik EFSA eh, izskata eh, no nikotinoīda kaitīgumu. Vai esat iecerējuši aizliegt šīs trīs molekulas? Un kā ar, ar pārējiem neonikotinoīdiem, kas joprojām ir pieejami tirgū, tad jūs arī cits starpā teicāt, ka ir jāpārskata tas, kā notiek industriālā lopaudzētava. Es gribētu zināt drīzāk, ko jūs darat, lai veicinātu šo lopkopību, kas respektētu gan cilvēku veselību, gan vīdi. Pan posel Andriju. Oui, merci, monsieur le président. Andriju kungs, paldies. Priekšsēdētāji, paldies, direktori kungs, par to, kas esat ieradies. Vairāk jautājumu no manas puses. Jūsu loma ir ļoti svarīga. Um, arī mūsu politiskajā darbā. Es gribētu, lai jūs arī ko vairāk sacītu par uh, sabiedriskajām konsultācijām, lai mainītu savu neatkarības politiku. Nu, tas eh, mūs ļoti, ļoti interesē, jo ļoti svarīgi ir eh, EFSAS atzinumu uzticamība. Šis jautājums par neatkarību ir ļoti būtisks, pieņemot politiskus lēmumus. Jūs minējat glifozātu kā piemēru. Uh, tad arī jums vajadzētu kādā brīdī nostāties arī politiķu vietā, kad ir starptautiskās zinātniskās organizācijas, kas nāk lajā ar dažādiem atzinumiem. Un mums ir jāizvēlas, jūs saprotat, ka mūsu situācija nav vienkārši, jo mēs neesam o, eksperti un zinātnieki. Tad, nu, te ir ļoti svārīgi par glifozātu, jo glifozāts ļoti labs piemērs tam, kā jau jūs to minējāt, o, ir vairāki gadi jau pagājuši kur uh, mēs mēģinām risināt šo lietu un pētām glifozāta ietekmi uz cilvēku veselību. Un, kad jūs runājat par šo uzticamību, jūs iedomājaties, uh, cik uh, sarežģīta ir arī mūsu loma, jo ikdienu mēs esam kontaktā ar Eiropas pilsoņiem. Un tad jautājums, ko vēlos uzdot par izvērtēšanu un par nepieciešamību uh, vairāk, uh, lai jūs pētījums finansētu ar valsts naudu un nevis ar privātajiem uzņēmumiem, rūpniekiem. Jo bieži vien ir uh, ļoti grūti norošināt šo neatkarību, un tas sarežģīja mūsu politisko lēmumu pieņemšanu. Lielas paldies! Nākamais runātājs eh, Hoitems kungs, paldies. Arī direktoru kungam es eh, varu piekrist ļoti daudzām lietām, ko jūs sacījāt. Arī antimikrobiālā pretestība, rezistence ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir jārisina Eiropas Savienībā. Jūs minējāt arī šo vienoto pieeju, tas ir svarīgi. Es domāju, ka daudz ko var padarīt, un tas viss ir jārisina zinātniski. Uh, un jānāk lai ar jauniem priekšlikumiem un idejām. Otra lieta, ko jūs arī minējāt, nošķirtības starp politiku un zinātni. Un te ir jābūt ļoti skaidram nošķīrumam un vienmēr, piemēram, tas, ko jūs minat, arī auga aizsardzības materiāli. Mums jau ir izveidot sistēma. Šī sistēma būtu jāatbalsta, jāpriecājas par to. Neliels man ir jautājums tas, ko minēja daži kolēģi arī par jaunajiem nikotīdiem, šo jauno gadījumu. Ja man ir pareizi informācija, tad EFSA ir vadlīnijas par uh, šo bija guidance. Es zinu, ka padomē arī bija šaubas par to, vai sistēma ir pareiza vai nē. Jūs varbūt varētu norādīt, kā tad šīs vadlīnijas strādā. Kā jūs ar tiem strādājat? Gracias, presidente. Paldies, Agilērs kundze. Paldies uh, arī EFSA uh, izpildirektoram. No savas puses es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka esat ieradies šodien šeit, lauksaimniecības uh, komitejā, tiek daudz debatēts un daudz tiek spriest par defsu. No vienas puses, kā iestāde, un otrs jautājums ir eh, tas, ka tiek apšaubīt zinātniskie rezultāti. Tad, kad ir uz spēles tiek likta ētika un vērtības, par to runājam šeit, Eiropas parlamentā, varbūt ne tik daudz šajā komitejā, bet arī citviet. Un tad, kad tiek apšaubīta zinātniskā analīze, nevajadzētu te uh, Eh, sāvjaukt ētiku un vērtības ar zinātniskajiem rezultātiem. Es vēlos arī atzīt EFSAS augstā darba kvalitāti, uzskatu, ka esat tiešām profesionāli un eh, veicat labu darbu. Un ļoti labi arī tiek strādāts pie caurskatāmības, uz to jau atsaucās kolēģi. Es domāju, ka tas vienmēr arī palīdz saprast, kādu darbu jūs tieši veicat. Viens jautājums. Mēs redzam to, kā trešo valstu importētās preces bieži vien nu, šīs kontrolas ir ļoti vieglas. Un ir ļoti grūti identificēt arī, piemēram, kā tas bija ar Brazīlijas gaļas skandālu. Brazīlijas iestādes neveic neatbilstīgu kontroli un arī nebūs viens Eiropas Savienības robežas nav veikts atbilstīgs kontrols. Tāpat tas bija arī ar augļiem no Dienvidā Āfrikas. Arī tur importu kontrols ir vaināš, vainājušās. Vai jūs varētu kaut ko arī teikt vairāk par uh, importu preču kontroli, vai kontrols ir adekvāts, vai tomēr tās vēl var uzlabot. Paldies! Gracias, presidente. Dos preguntas muy breves. Una. Sendris kundz, paldies. Kādi ir mehānismi, lai garantizētu aģentūras neatkarību neutralitāti otrkārt? Kas tiek darīts, lai garantētu arī industriju profesionāļu uh, neatkarību? Kā jūs šo interešu konfliktu varat atrisināt? Paldies! Pani poseł Miller. Jā, direkt... Jā, direktora kungs, sirsnīgs paldies par jūsu teikto. Es uzticos EFSA aģentūrai un augstu vērtēju jūsu veikto darbu, jo man kā politiķei eh, vienmēr ir svarīgi zināt, ka mēs varam balstīties uz zinātniskiem datiem. Un šeit arī negribētu uh, teikt, ka Monsanto apmaksāts eh, pētījums būtu sliktāks nekā dabas aizsardzības fondā apmaksāts pētījums, piemēram. Es, eh, jā, es apzināti saku, ka tā ir dabas aizsardzības eh, nozara, jo šeit tiek ieņemti uh, bieži vien ziedojumi, kas ir lielāki nekā tiek nopelnīts ar citādākām darbībām. Tātad man ir ļoti svarīgi, ka mums ir EFSA. Uh, un ka mums politiķiem tad ir arī drosme šos te uh, faktus, kas mums tiek sniegt, arī par tādiem pieņemt. Paldies par jūsu skaidro uh, runu, bet man vēl rodas jautājums, cik lielā mērā jūs izmantojat atziņas, kuras uh, valstīs tiek gūtas. Es, uh, piemēram, šeit domāju par pētījumu, par uh, neonikotinoīdiem un uh, bitēm, kas uh, kādā Vācijas federālajā zemē tika veikts, vai jūs um, domājat, ka um, šīs, šie pētījumi ir pieņemami, ka, tie, ka tos jūs varat izmantot, jo šie pētījumi tiek veikti, tie ir praktiski. Un, protams, es vēlos caurskatāmību, tas ir pareizais ceļš, un EFSA šeit nekas nav slēpjams, un vajadzētu turpināt iet pa šo caurskatāmības ceļu. Vēlreiz paldies par jūsu darbu. Pan Pos Europa. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas direktoriau, ačiū už pateiktą informaciją. Tikrai. Paldies, priekšsēdājs Akropē kungs. Paldies par šo informāciju, kas bija ļoti interesanti. Man ir vairāk jautājumi. Kā mēs visi zinām, institūcijas ļauj dalību valstīm lemt, vai tās vēlas audzēt ģēmo vai nē. Dažas valsts atteikšās to darīt, dažas nē. Es gribētu dzirdēt jūsu personīgo viedokli vai mums vajadzētu paplašināt ģēmo audzēšanu vai nē. Vēl viens jautājums. Gadu atpakaļ ETP deputātu grupa pārbaudīja glifozātu un rezultāti bija interesanti. Standārti, vai pareizāk sakot, pieļaujamās dēvas tika pārsniegtas 23 reizes salīdzinot ar uh, to, kas ir pieļaujams dzeramajā ūdenī. Jūs sacījāt, ka ir 3% uh, pārtiks preču, kur šī dēva tiek ievērojami pārsniegti. Tālāk par cūku mēri. Kā mēs zinām, uh, Pēdējo trīs gadu laikā Baltijas valstīs un Polijā mēs saskaramies ar Āfrikas cūku mēri. Diemžēl šī problēma kļūst vēl akūtāka par spīti dalību valstu pieņemtajiem pasākumiem un arī Eiropas Savienības pasākumiem, taču šis mēris vēl nav izskausts. Es nezinu, kas notiks tālāk, bet Igaunijā, Latvijā un Lietuvā uh, mazās lauksaimniecības, mazās saimniecības gluži vienkārši vairs nevar audzēt cūkas, un tas tiešām ir, um, tā ir milzīga problēma šiem lauksaimniekiem. Es esmu dzirdējis, runājam par vakcīnu, taču šķiet, ka vairs par to netiek runāts. Es nezinu, vai esat pasūtījuši uh, kādas vakcīnas, vai to var piemērot. Mēs gribētu redzēt konkrēts pasākums, lai izkaustu mēri Delai kundze. Paldies, priekšsēdētāji, gudētais direktora kungs. Jā, ir grūti izteikties pēc tam, ka izteikšies jau ir tik daudz kolēģi, taču man ir jāteic, ka. Es gribēju, lai šāda uzklausīšana būtu notikusi glifozāta laikā. Šīs debats nere, ir surrealists. Jūs, uh, esmu arī līdz referendarbā pie šī ziņojuma. Uh, Un arī man tika novēlēta nelaime, lai man bērni nomir no vēža. Tad, tad jūs redzat, ka nu, grūti šeit o, saglabāt skaidru redzējumu. Kā arī nesajaukt tātad šos pētījumus par kaitējumu, un tad EFSA, kas izmēra risku, ja mēs paši nevaram veikt šādu atšķirību, uh, tad nu, mēs nevaram pieņemt atbilstīgus lēmumus nākotnē, kad runāsim par neonikotinoīdiem, par endokrinās sistēmas traucētājiem, lai būtu lielāka caurskatāmība, caurskatāmība par jūsu darbu, lai neiekristu populisma grāvī. Paldies! Deskungs. Paldies, priekšsādātāji! Sirsnīgs paldies, diktora, direktora kungs, jums par ierašanos. Un, manuprāt, jums vajadzētu vismaz reizi gadā pie mums ierasties, lai mēs varētu diskutēt. Jūs runājāt šo te rezultātu, ka 97% pārtiks produktu netika pārsniegts vērtības, arī netika atrasts vispār pārpalikumi. Šie 3% vai tur bija konkrēti produkti vai reģioni, kas īpaši izcēlās, varbūt, ka no tā vēl var izdarīt kaut kāds secinājums. Uh, Jā, tika pieminēta antibiotiku rezistence un citas rezistences. Vai šeit ir atziņas, cik lielā mērā šeit pie tā ir vainīga dzīvnieku medicīna vai uh, cilvēku medicīna? Um, jūs pieminējāt uh, to, ka ja rezultāti nav pareizi, tad rodas uh, tāda pārmetuma, ka pat uh, tādi, ka EFSA nogalina uh, Vācijā. Uh, zemnieku bērni saskars ar milzīgu mobbingu skolā. Pat uh, bērnu aizsardzības apvienības uh, eh, priekšsādātais Lējas saksijā saka, ka viņš ir bezspēcīgs eh, šī fenomena priekšā. Mans jautājums, vai jūsu rezultāti uh, varbūt varētu tikt sniegt arī skolām, labi apkopot, lai um, skolotāji būtu informēti par šiem jautājumiem, varētu informēt arī bērnus, lai nebūtu vairs šis uh, mobbings, jo daudz pat ir atteikušies no lauksaimniecības kā biznesa, jo viņu bērni vienkārši to vairs nevar izturēt. Un arī uh, Vācijas uh, federālās vīdes ministras uh, rīcība šo mobbingu vēl pastiprina. Tas ir tiešām nepieņemam. No otras puses mēs uh, varam būt mierīgi. Uh, Man ir šeit jauna aptauja par to, kādas profesijas ir eh, būtiskākās ārsti, lauksaimnieki, policisti, skolotāji un zinātnieki. Pašā lejā ir juristi, politiķi un žurnālisti. Tātad runājot par eh, vērtību un eh, cieņu sabiedrībā, tad tomēr lauksaimnieki tiek pozitīvi vērtēti un tas man nomierina. Pan, pan poseł Flanagna. Flanagan kungs, paldies! Es bieži vien saku daudz lietas, bet šodien esmu ieradies, lai arī uzklausītu lietas. Protams, ka mēs vēlamies jums uzticēties, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet piektīšu arī Muller uh, sacītajam par Monsanto. un par to, kas pasūta pētījums, varbūt arī kāda vidusgrupa pasūta, bet Monsanto galvenais uzdevums ir saražot pēļņu akcionāriem, lai ko tas arī prasītu. Un šī iemesla dēļ, protams, viņu saražotie pētījumi darīs visu, lai tas netiktu apturēts, un kurš gan par to pārst, pārsteigts. taču izskatās, ka mums ir jāizvēlas starp bādu un saindēšanu. Vai tiešām tas viss ir tik ekstrēmi un kā vecāks ar esmu satraukts par iespēju izmantot šīs, šos pesticīdus. Tajā pat laikā es runāju ar zemniekiem, viņi saka, es nevarēšu pabarot savus bērnus, ja mēs nevarēsim izmantot pesticīdus. Ko jūs par šo domājat pašlaik? arī zaļie. Un arī viens uh, īrijas deputāts strādā pie šī glifosāta jautājuma šajā priekšlikumā. Iespējams, ka tad septītajā punktā iesūdzē tiesā Monsanto par to, ka viņi falsificējuši pētījumus par glifosāta nekaitīgumu. Es zinu arī ka daži nav parakstījuši šo, ja, šo um, dokumentu. Tas mani satrauc, jo sabiedrība dzird vienu lietu, citi dzird citas lietas. Bet uh, arī tiek teikts, ka EFSA nepiekrīt citām iestādēm, un tad ir arī jautājums šajā minētajā priekšlikumā, ar ko nāk lajā zāļie un īru deputāts. Tad, tad uh, EFSA grib tiek aicināti kritiski izskatīt šos pētījumus, pieņemt nepieciešamos soļus, lai izpētītu glifozāta ietekmi, ņemot vērā glifozāta toksicitātes pētījumus. Ņemot vērā es tiesas lēmums un tā tālāk, un uh, joprojām kādēļ viena organizācija saka, ka viņi ir satraukti par glifozātu, un tad uh, Jūs īpaši par to neesat satraukts, gribētu zināt, kāpēc tas tā ir. Jā, prošu, Jā, lūdzu, pieturieties pie runas laika. Travēla kungs. Paldies, um, priekšsēdētāja kungs, paldies. Es uh, piedirektoru kungam par prezentāciju esmu no tiem deputātiem, kas dažkārt ir kritizējis jūsu iestādi. Uh, Ir skaidrs, ka ne jau būtību un mērķi es apstrīdu, jūs esat ļoti noderīgi lēmumu pieņemšanas procesā, ņemot vērā to, ka pārtiks drošība ir ļoti svarīga, jūs esat ārkārtīgi svarīga iestāde. Taču mēs pirms pāris gadiem, kopā ar citiem kolēģiem, kritizējām jūs manas ikundzes eh, sakarā, jo tur jūsu iestādes mājaslapā bija zināmas korekcijas eh, veiktas, eh, un viņa bija ILSI uh, locekli. Tas uh, izklausās ļoti skaisti, šis institūts, uh, un uh, tas, ka viņa līdzdarbojās jūsu iestādē, arī izskatījās labi. Uh, taču ir jāsaprot, ka te arī uh, industrija Monsanto un citi grup, citas uh, grupas. Uh, Uh, kas ražo sēklas un pesticīdus, uh, finansē šos procesus. Un tā tad uh, jautājums ir par to, cik lielā mērā ir spērti soļi, lai varētu iegrožot šo, ne, šo atkarību no šīs industrijas. Es saprotu, ka jūs varat ciest no līdzekļu trūkuma, lai būtu neatkarīgi zinātniskie atzinumi. Tādēļ es gribētu zināt, vai pēc Banātī kundzes gadījuma, kas varbūt nebija vienīgais gadījums, jūs esat uh, īstenoši kādus pasākumus, lai nodrošinātu neatkarību no šīm, eh, no šīm eh, grupām un ražotājiem, jo šis gadījums jau bija pirms pāris gadiem. Kaputo kungs, liels paldies, paldies priekšsēdētāji, arī pateicos izpildu direktoram par to, ka esat ieradies uz šīm debatēm. Uh, Arī es eh, savu laiku esmu arī apšaubījis EFSA aktivitātes, tāpat laikā respektējot pilnībā. Io voglio ritornare su un aspetto che già stato, eh, già stato... Ir vairāk aspekti, kas jau ir skatīti, bet eh, kuri nepieciešami ļoti skaidrs atbildes no direktora puses. Uh, Eiropas ķimikālija aģentūra 15. martā noteica, ka glifozāts nevar tikt uzskatīts par kancerogēnu. Tad arī EFSA Rutā runā pretēji eh, Pasaules veselības organizācijai, kas 2015. gadā atzina, ka glifosāts iespējams ir kancerogēns. Pasaules veselības organizācija arī norādīja, ka viņi nav mainījuši savu nostāju. Tad iespējams, ka tas varētu ļaut arī izmantot glifosātu Eiropā vēl uz 15 gadiem. Varētu aizliegt vienu molekulu, nevis pārējo uh, pārējais vairāk nekā 700 eh, molekulas. Varētu eh, būt arī sinerģiska eh, aktivitāte ar citām ķemiskām vielām. Tad uh, izskatās, ka abas aģentūras balstījušās uz vienu vācu pētījumu par riska izvērtējumu, kur ir atsauce arī uz glifozātu task force, kuri galvenokārt piedalījās pesticīdu ražotāji tad eh, šīs vācu riska izvērtējums to ļoti asi kritizēja NVO un zinātnieki. Viņi uzskata, ka ir ievērojams pretrunas ar zinātniskajiem pierādījumiem. EFSA direktora kungs, vai jūs varētu paskaidrot, kādi dokumentu pierādījumus, kā esat jūs balstījies, lai pieņemtu lēmumu par glifozāta toksicitāti? Ja. Voorzitter, dank u wel. Directeur, ik heb uh, niet het. Uh... Paldies, uh, saka Šreiras uh, Pieriks kundze. Es uh, tikai tikko ierados, uh, tādēļ diemžēl nevarēju sekot līdzi visam, taču. Uh, Man būtu jautājumi par eh, to, eh, kādas eh, ir šīs jaunās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas. Es sapratu, ka līdz šim mums nevajadzēja pārāk lielu uzmanību tam pievērst, taču tagad mēs runājam par, piemēram, ūdens pamatdirektīvu. Kāda tad ir reālā situācija? Īsti nav skaidrs kas tad ir patiesība, kas nav. Līdz gada beigām mums ir jāizsakās vidas komitejā par šiem jautājumiem. Paldies. Nākamais runātājs Ferāna kungs. Paldies. Vispirms atbildēšu Delairas kundzei. Es esmu populists, taču es neesmu atbildīgs par Eiropas lauksaimnieku bezcerību jo runa ir par ultraliberālo politiku. Tā ir novedusi lauksaimnieku šādā situācijā. Es katrā ziņā priecājos par to, ka ir iespēja nedaudz parunāt uh, par šo problēmu un par vīdas jautājumiem arī lauksaimniecības komitejā. Pirmkārt, par izsakojamību. Uzskatu, ka šobrīd uh, ražošanas ķēdē nav pietiekami daudz kontrols, pārbaužu. Diemžēl, vai tas būtu Francijā vai citur, nav pietiekami daudz inspektoru Uzskatu, ka vissvarīgākais jautājums ir marķēšanu. Kopš uh, šī gada 1. janvāra viens produkts no pieciem neatbilst pēc marķējuma izcelsmes valsts uh, norādē. Sevišķi runājot par Eiropas senības marķējumu, kas uh, kropļo caurskatāmību. Marķējums ES Eiropas Savienība neko neizsaka. Ļoti bieži tas maskē krāpniecību Piemēram, spāņu izcelsmes vīns uh, ir viens no piemēriem, un arī citi, piemēri kā olīveļa, lielopgaļa un citi. Tātad izsakojamība un marķējums, manuprāt, ir uh, divi galvenie stūrakmeņi tam, lai mēs varētu nodrošināt uh, prasībām atbilstošu pārtiku Eiropas Savienībā. Paldies, Hasling kungs. Jā, Orlkungs, jūs jau vīdes komitejā teicāt līdzīgu runu un uh, šo šīs uh, divas pasaules uh, pieminējāt politika, kas vadās pēc noskaņojuma un tad neatkarīgie zinātnieki, kuriem vajadzētu bezgalīgi uzticēties. Manuprāt, jums būtu sevi jālabo. Uh, Ja šie te e, neatkarīgie zinātnieki, viņi taču ir pieļāvuši jau tik daudz kļūdas, atracīns, PCB, e, citas lietas. E, jā, katreiz tika pierādīts, ka tas nav kaitīgs, bet pēc tam bija jāatzīst, ka šie pētījumi tomēr nebija tik neatkarīgi. Jā, šāda pilnīgi neatkarīga objektīva zinātne tāda nepastāv, un politika ir cita. Uh, Uh, funkcija, mums vienmēr ir jāizvērtē, uh, kas ir jāizmanto, ko izmantot un ko nē. Un tāpēc uh, šeit radīt tādu kā konfliktu starp neatkarīgo zinātni, ko jūs pārstāvat, un politiku, tas mums nešķiet nopietni. Jūs, nu jā, es būtu apmierināts ar jūsu darbu, ja mums tiešām būtu pieejami neatkarīgi pētījumi, bet jūs taču esat atkarīgs no uh, Eh, tā, un tas ir jūsu liktenis, ka jūs, eh, jums ir tikai jāpārbauda nozars pētījumi, vai tie ir patiesi, vai tie ir saskaņot savstarpēji, vai tie ietilpst eh, Eiropas Savienības uh, schēmās eh, un eh, metodoloģijā, bet eh, jūs nevarat tiešām pārbaudīt šos pētījumus, jums tam nav pietiekam daudz resursu, tāpēc neuzstājieties kā tāda institūcija, kas tiešām pārbauda pētījumus pēc būtības. Un tāpēc, ja jūs tiešām spētu zinātniski neatkarīgi kaut ko pārbaudīt, uh, un nebūtu atkarīgi no nozars eh, pasūtītiem pētījumiem, tad jums būtu arī pilnīgi cits stāvoklis sabiedrībā. Konkrēts jautājums - neonikotinīdi. Ja jums ir pilnīgi taisnība, tur jūs citi kritizēs, nevis mēs, un tomēr eh, tas ir ļoti interesants jautājums. Jūs teicāt, ka 97% eh, pārtiks produktu ir tīri, bet es gribētu teikt, ka arī 3% ir par daudz. Uh, Un vai jūs eh, sasaistāt bioloģiskās daudzveidības, sugu daudzveidības eh, um, samazināšanos ar pesticīdu lietošanu? Vai tur ir tiešu saikne vai tomēr nē? Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies. Paldies. Bavēn, kungs. Paldies. Uh, Urla kungs, esmu ļoti priecīgs, ka esat ieradies. Jau daudzus gadus sadarbojos ar EFSA. Paldies Tarbela kungam par uh, to, ka viņš atgādināja Banatī lietu, kas ļāva EFSAI spērt soļus tajā virzienā, lai tā kļūtu neatkarīgāka un izvarītos no interešu konflikta. Es domāju, ka bez šīs lietas, bet šī gadījuma mēs eh, tik tiešām nebūtu tik tālu virzījušies. Bet tas tikai apliecina to, ka ir šāda problēma. Ir vairākas lietas. Pirmkārt, par zinātnisko jautājumu. Ir metodoloģisks eh, problēma jautājums, eh, jo ikreiz, kad kādu produktu izvērtēm, pamat dokumenti, kurus izmanto izvērtējumu veikšanai, ir paša uzņēmuma dokumenti, To varam konstatēt Monsanto gadījumā, Bayer gadījumā un citos. Tātad eh, pati kompānija nodrošina dokumentus. Pēc tam ir ekspertu komiteja, kas pārbauda to, vai ir kādi uh, avoti, informācijas avoti, literatūra, kas iet tajā vir, pašā virzienā vai pretējā virzienā, bet tātad pamatdokumenti tomēr ir un paliek kompānijas dokumenti. Mums būtu jāiziet ārpus uh, šīs uh, atstādītās schēmas, jo ja sākotnējie dokumenti jau ir kļūdaini, tad uh, viss pārējais arī jau pēc ķēdes reakcijas kļūst nepareizs. Otrs jautājums par neatkarību. Aģentūrai jābūt pēc iespējas neatkarīgākai. Arī jūs jau iekšēji par to domājat. Taču tikai viens vienīgs veids, kā būt neatkarīgam, visi to zina tā ir nauda. Ja mēs gribam, lai būtu aģentūra, kas būtu neatkarīga no industrijas, tad ir jāpiešķir budžets vismaz puse jāiesniedz, jāapmaksā dotācijas šai iestādē. Bez finanšu līdzekļiem nav iespējams nodrošināt neatkarību. Tas vienkārši uh, nav iespējams. Tādēļ mums ir jābūt gana saprātīgiem, lai aizsargā, lai aizstāvētu neatkarību, lai aizstāvētu EFSA. Tam ir nepieciešami līdzekļi, un tas ļautu tik tiešām nodrošināt neatkarīgus ekspertus katrā jomā, kam nebūtu citu pienākumu kā tikai darbs EFSA labā, un tas ļautu izvairīties no jebkādas divdomības un atkarības. Cita risinājuma nav. Tas ir vienīgais risinājums, kā panākt EFSA neatkarību. Paldies. Um, tagad uh, mm, redzu, ka citi deputāti izteikties nevēlas. Uh, līdz ar to došu vārdu EFSA izpildirektoram. direktoram. 15 minūšu atbildēšanai uz jautājumiem. Liels paldies, priekšsādātāji kungs. Paldies, eh, godātie parlamenta deputāti. 20 jautājumi 15 minūtēs ir diezgan liels izaicinājums. Bet varbūt, ka es eh, sākšu ar eh, gala vārdiem, ko teica Bavēkungs. Vairāk naudas EFSAI vajag. Mēs esam varbūt īstajā vietā, lai to prasītu. Tagad es gribētu sagrupēt jautājumus par caurskatāmību, neatkarību un citi jautājumi. Vispirms par datiem. Tas eh, tika minēts vairāk kārta. Šī parlamenta regula mums uzliek pienākumu eh, darīt tā, lai pieteicējs, kas grib saņemt atļauju, nāk klajā ar datiem, kur pēc tam, kurus pēc tam izvērtē riska izvērtētājs. Tas uh, Tā ir pesticīdiem, pesticīdiem pārtikas piedevām, zālēm. Šo procedūru var kritizēt, bet uh, tāda ir regula. Tāds ir, tādi ir likumi. Ja tas eh, būtu jāmaina, tad es domāju, ka šeit parlamentā būtu īstā vieta, kur to mainīt. Likumdevēji, parlaments, padome ir tie, kuriem būtu jāmaina tas, kā šos izvērtējumus veids Eiropā. Situācija šobrīd ir tāda, ka pieteikumu izniedzējiem jāiesniedz faili, kuros ir saskaņā ar OECD uh, vadlīnijām, kā tad uh, veikt pētījums, uh, ne jau pašas kompānijas uh, izdomā metodiku, bet uh, pasaules standarti OECD, uh, jeb SAO vadlīnijas ir uh, tās, uh, kuras uh, nosaka, kā veikt uh, šos, šo datu apkopojumu. Laboratorijas pēc tam ar tiem strādā, tie tiek apstiprināti. Protams, vienmēr var rasties šaubas, un to arī jūs paudāt. Jā, bet mēs vienalga neusticamies šiem datiem, jo industrija ir tā, kas pasūta šos pētījumus ne jau neatkarīga organizācija vai, vai kā piemēram EFSA vai Zāļu aģentūra vai uh, kāda cita aģentūra. Es domāju, ka tas būtu jāmaina, tam ir nepieciešams stingrs politiskais uzstādījums. Mēs paši jau to nevaram mainīt. Mēs rīkojamies tā, uh, ka informācija, ko sniedz uh, pieteicējs, ir viena informācijas daļa un pārējā daļa ir pierādījumi, zinātniskie pierādījumi, kas ir pieejami. Uh, tūkstošiem un simtiem dažādu pētījumu tiek skatīti cauri, lai nāktu klajā ar uh, atzinumu. Viss, kas ir pieejams zinātniskajā tirgū, ja tā var teikt, tiek izmantots. Viens piemērs. ASV šobrīd tiek veikta daudz paudžu eh, pētījums par bisfenolu A, un mēs uh, varam teikt, ka tur uh, budžets ir ārkārtīgi uh, liels. Mēs uh, tad runājam tikai par uh, 5 miljoniem vairāk. Mēs runājam par simtiem miljonu vairāk, kas nepieciešama, lai to paveiktu. Un tas ir politisks lēmums, vai no budžeta viedokļa mēs uh, varam to paveikt. Uh, kurš tad ir tas, kas pasūta? Mēs, kā EFSA, uh, izvērtējam visus eh, pētījumus un datus, kas ir mūsu rīcībā, izvērtējam visus aspektus, eh, uzskatām un esam pārliecināti par to, ka varam objektīvi veikt izvērtējums, neatkarīgi no tā, kurš tos ir pasūtījis. Mums ir eh, atstrādāta uzticama sistēma, kas tiek izmantot visā pasaulē. Ja kāds vēlas to mainīt, tam būtu nepieciešams stingrs politiskais uzstādījums, lai to paveiktu. Runājot par mūsu darbinieku neatkarību, jūs jautājums par to, cik neatkarīgi viņi ir. Mums ir aptuveni 450 darbinieki, viņiem ir jāatbilst uh, darbinieku uh, likumiem. Viņi ir neatkarīgi, viņiem ir mūsu darbinieki, viņi ir kā Eiropas komisijas uh, ierēģņi, viņiem gan ir atšķirīga uh, līgumu, darba līguma situācija. Mums ir līgums pieciem gadiem, nevis ierēģiņa status. Un tad tiek izmantot arī eksperti no dalībvalstīm. Uzskatu, ka likumdevējs šeit pieņēma diezgan viedu lēmumu, dodot mums iespēju pulcēt ekspertus, piemēram, uh, kukaiņu pārtikas un uh, lubrības jautājumi bija viens no piemēriem, uh, kad mēs sapulcējām vairākus ekspertus eh, un veidojām paneļus. Kā tad mēs nodrošinām viņu neatkarību? Es domāju, ka Bavēkungs un Heislinkungs, eh, nu, jūs zināt, ka mums ir ļoti stingra neatkarības eh, politika. Visi, kas tādā mūsu labā aizpilda interešu deklarāciju. Mēs katru gadu izvērtējam aptuveni, aptuveni 8000 šādu deklarāciju kas saistās ar aptuveni 35 tūkstošiem zinātnisko jautājumu, ko mēs skatām savā darba laikā. Tas ir ļoti, ļoti liels administratīvais sloks, taču mums jānodrošina tas, lai mēs būtu neatkarīgi. Vai mēs varam būt pilnībā neatkarīgi? Nu, es domāju, ka mums ir jābūt pragmatiskiem. Tādā ziņā, ka universitātes pētnieki šobrīd eh, apvāršņa 2020 programmas eh, ietvaros uh, ir spiesti iesaistīt privāto publisko partnerību in, un industrijas partnerus. Protams, ka industrija vēlas eh, labākos ekspertus, eh, kas eh, veiktu viņu pasūtītos pētījumus. Ja vēlaties īstenot karjeru pētniecības biznesā, tad tā tas ir. Un tad pēkšņi uzrodas kāds, kas saka, vai jums taču ir saikne ar industriju. Tāpēc es domāju, ka te ir tāda politiskā spriedze, uh, jo konkurētspējīgas Eiropas labad mēs vēramies veicināt uh, pētniecību un attīstību, un no otras puses mēs izvērtējuma pusē vēlamies pilnīgi neatkarīgus ekspertus. Te jābūt pragmatiskai pieejai. Mums ir stingra neatkarības politika, lai izvairītos no interešu konfliktiem, taču mums ir vajadzīgi cilvēki, kas ir reālajā dzīvē reālus pētījumus veikuši par uh, reālām problēmām. Un te šis jautājums nav tāds melns vai balts. Mums ir politika, mums ir īstenošanas pasākumi, mēs esam atjaunojuši šo politiku, veicam sabiedrisko apspriedi. Šobrīd tā norit par jauno nekarības politiku. Un arī jūs es gribētu aicināt līdzdarboties mūsu jaunās neatkarības politikas uh, uzlabošanām. Es domāju, ka tā ir sistēma, kas ir raksturīga Eiropas Savienības vidē. Vai šī sistēma ir perfekta? Nē, tā nav. Tas ir līdzsvers starp uh, zinātnisko uh, spēju kopumu un zinātnisko neatkarību. Mēs varam katru interešu deklarāciju visiem mūsu tūkstošiem ekspertu atrast mūsu mājaslapā. Nekas netiek turēts noslēpumā. Ja vēlaties runāt par datu caurskatāmību, bija cilvēki, kas teica, nu kā tā var būt, ka jūs visus eh, pētījumus, ko izmantojat savā darbā, nepubliskojat. Kā jūs varat to jau iedomāties, ja pieteicējs investē miljoniem eiro pētījumā, tad cilvēks saka, nu tas ir mans intelektuālais īpašums, un šādu intelektuālu īpašumu Eiropā aizsargā. Industrija nevēlas, lai konkurence pārņemtu pētījumu un dotos uz, teiksim, Brazīliju vai Ķīnu, kur saņemtu tirkus atļauju ar pētījumu, kuru finansējusi cita kompānija. Tad mums ir jāsabalansē caurskatāmība un atvērtība ar mūsu pienākumiem pieturēties pie intelektuālā īpašuma aizsardzības. Arī šis jautājums nav tikai melns vai balts. Mums šeit ir jāpieņem lēmums par rīcības brīvību, uh, Eiropas Savienības tiesa Luksemburgā jau ir pieņēmusi spriedumus, ir judikatūra par šiem jautājumiem, ir arī jauns lēmums par Orhusas konvenciju, par to, ka mēs mainām atsevišķus aspektus, un mums ir pētījums, saskaņā ar kuru tātad bija cilvēki, kas lūdza papildu informāciju, un pirmo reizi mēs esam uh, desmit tūkstošu lapu datu sākuma stadijā laiduši klajā, jo mēs vēlamies, lai EFSA darbu varētu caurskatām izpētīt un lai to nevarētu viltot. Mēs zinātni saucam par organizētu skepti, skepsi. Mēs eh, varam, vēlamies būt caurskatām, taču mums ir jārīkojas uh, juridiskā satar, satvara ietvaros, kādu jūs mums esat tev piešķīruši. Man vēl ir pāris minūtes. Man gribētos ātri izskriet cauri jautājumiem, jo es, protams, uz visiem neatbildēju. Dorfmana kungs jautāja, vai ir liederīgi iet zemāk nekā maksimālie limiti pesticīdu uh, pārpalikumu limitos eh, robežvērtībās. Uzskatu, ka šie maksimālās robežvērtības ir drošas. Eh, ja tās nav sasniegtas, tad eh, pārtika ir droša. Viss pārējais ir kvalitātes jautājums. Ja ir kvalitātes problēmas, tad es domāju, ka tur var runāt par tirgus diferenciēšanas stratēģiju, Te, taču tas nav cieši saistīts ar drošību. Es domāju, tādu iespēju gan mums nevajadzētu radīt. Domāju, ka tas būtu kaitīgi mūsu sistēmai. Jūs, kundze, jūs minējāt EFSA uh, neatkarības politiku. Mēs uh, vēlamies sadarboties arī ar uh, Eiropas parlamentu, lai sagūt, uh, saņemtu jūsu ieguldījumu arī publiskajās apspriedēs. Un mēs ar lielu prieku uh, uzklausīsim arī jūsu viedokļus un ieguldījumu. Jautājums par uh, zinātniekiem, uh, ko mēs nodarbinām. Uh, viņi strādā universitātēs, riska izvērtēšanas organizācijās dalībvalstīs. Viņi saglabā savu amatu tur. Dalībvalsts maksā viņam algu, un tā ir viena no mūsu lielākajām problēmām, jo tagad mēs dzirdām to, ka tad, kad mēs vēlamies pulcēt labākos ekspertus, uh, tad cilvēki saka, labi, jūs varat uh, nodarbināt mūsu darbiniekus, bet mēs gribam par to tūkstošu eiro dienā. Bet šādas naudas mums nav. Līdz šim sistēma līdz ar to ir balstījusies uz brīvprātīgajiem, ko nodarbina dalībvalstu pētniecības uh, organizācijas un darba devēji 50 dienas gadā, 50 dienas gadā ļauj līdzdarboties EFSA. Tas uh, varbūt ir pietiekami Eiropas projektam, taču tagad ar krīzi eh, organizācijas aizvien negribīgāk eh, ļauj saviem darbiniekiem iesaistīties EFSA, bet bez viņu palīdzības mēs nevaram funkcionēt. Tāpēc Eiropas modelis ir vietas modelis, bet arī delikāts modelis. Mums ir nepieciešams politiskais atbalsts dalībvalstīs, lai tās joprojām ļautu kompetentākajiem zinātniekiem līdzdarboties Eiropas projektā. Tas varbūt ir vislielākais izaicinājums, ar kādu mēs eh, saskaramies un saskarsimies eh, tuvākajā nākotnē. Kā piesaistīt labākus zinātniekus, nemaksājot viņiem, neparakstot līgumu ar viņiem, un lai būtu tiešām zinātnieki, kas ir augstu vērtēti un kas publicē savus darbus eh, zinātniskajos izdevumos. Bija jautājumi par neonikotinoīdiem. Mēs visi zinām, ka 13. gadā bija aizliegums. Komisija lūdza mums uh, ievākt papildu datus, uh, tā sauktos apstiprināšanas datus, un 16. gada rudenī tika laists klājā ziņojums par uh, neonikotinoīdiem. Mēs šobrīd veicam pilnīgu atkārtot izvērtēšanu par visiem veidiem, kā tiek izmantoti neonikotinoīdi, un 17. gada novembrī nāks klājā šis jaunais pētījums. Būs jauni secinājumi par uh, neonikotīnoīdu riskiem visos izmantojumos uh, Eiropā. Bija arī jautājums par uh, bija guidance dokumentu 13. un 14. gadā. Jau tas uh, jautājums bija aktuāls, taču dalībvalstis joprojām nav to pieņēmušas. Uh, šī brīža komitejām, jo da, dažām dalībvalstīm joprojām ir iebildes, taču neonikotinoīdu gadījumā mēs izmantojam šos jaunos vadības dokumentus jau. Tātad te mēs jau balstāmies uz jauniem vadības dokumentiem. Priekšsēdētāji kungs būtu vēl pāris jautājumu, par kuriem es gribētu runāt, taču domāju, ka laiks jau ir beidzies tādēļ. Ja Es varbūt varētu atbildēt rakstveidā uz jautājumiem, uz kuriem nepaspēju atbildēt mutiski. Tādējādi jūs saņemsiet rakstveida atbildes. Labprāt, sazināšos ar jums, eh, kad jūs to vien vēlēsieties, arī detalizētāk labprāt eh, sarunāšos par šiem jautājumiem vismaz gadu, eh, reizi gadā labprāt ieradīšos šajā komitejā, lai diskutētu par šiem jautājumiem. Ļoti priecājos par to, ka jums bija tik daudz jautājumu. Uh, un liels paldies par šo iespēju šeit uzstāties. Dziękujemy za tak ciekawe wystąpienie. Liels paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Man šķiet, jums izdevās eh, iegūt popularitāti deputātu vidū, sniedzot atbildes gan uh, mutiski, gan rakstiski, un ja eh, kolēģiem šķiet, ka uz viņu jautājumiem viņi nesaņēma atbildes, tad es došu vārdu vēlreiz jums, ja vēlaties. Izskatās, ka visi ir apmierināti. Ā, tomēr. Jā. Aņu kungs eh, nevar atturēties no šīs iespējas. Lūdzu, jums vārds. Well, as colleagues, Hausling... Kā, tā kā Hoisling kungs un citi izteicās gandrīz trīs minūtes, tad es uzdošu jums vēl vienu jautājumu. Un neonikotinīdu pētījumi uz vietas. Tas, kas apvienotajā karalistē mums ir bijis, dažās jomās to var lietot un citur atkal nē. Un, uh, bišu, biškopi tātad uh, ir pētījuši. Jūs esat arī lielā apjomā to pētījuši, un mēs kaut ko no tā esam e, iemācījušies. Es centos pārliecināt mūsu lauksaimniecības ministru kaut ko tur darīt, bet e, šie e, pārbaudas pētījumi mums kaut ko dara, dod, bet laboratorijās veiktie pētījumi mums ļoti maz ko dod. Pan posūjāba. Un Jārkungs, lūdzu. Jā, es tad arī gribētu vēl uzdot uh, papildus jautājumu par neonikotinoīdiem. Esot pētījums, bet tā, tas netiek publicēts. Un tik un tā komisija esot jau izdarījusi pirmos secinājumus un vismaz trīs neonikotinoīdus taisās aizliegt. Nu, ja EFSA ir rezultāti, tad tie ir jāiesniedz un jāapspriež, vai ir uh, rezultāti, uh, tie netiek publicēti, bet komisija izdara secinājumus. Uh, Nu, kādreiz būtu teikts, eh, mēs teiktu, ka tā ir tāda Kremļa politika. Kā tad ir īsti? Vai pētījums ir gatavs, vai jums ir zinām rezultāti, kad tie būs pieejami, un kāpēc eh, komisija jau eh, no nepublicēta pētījuma jau var izdarīt secinājumus? Dziękujemy, jeśli by można jeszcze prosić. Paldies. Un varbūt uh, nedaudz eh, vairāk par bitēm, jo daudziem bija jautājumi par bitēm, un tagad ir pavasars, un šādu jautājumu būs droši vien aizvien vairāk. Pastāstiet mums pēc iespējas vairāk par bitēm, lūdzu, direktor Kungs. Liels paldies par neonikotinoīdiem. Eh, kā jūs sapratīsiet, es nevaru runāt Eiropas komisijas vārdā. Mēs esam publicējuši 2016. gada rudenī trīs ziņojumus par uh, kor, konformatīviem datiem, un tur esam apstiprinājuši, ka ir risks bitēm. Un pilnīgs izvērtējums tiks publicēts, kā jau es teicu, 2017. gada novembrī. Par bitām vispār. EFSAI ir jau vairākus gadus uh, veikts darbs par bišu veselību, un mēs šeit cenšamies panākt tādu holistisku redzējumu uz uh, dažādiem uh, stimuliem, kas uh, ietekmē bišu saimju uzvedību. Mēs neskatām parazītus vai piesārņojumu atsevišķi. Mēs vēlamies tādu visaptverošu skatījumu, uh, iegūt visu, visaptverošu ainu par uh, bišu uh, izdzīvošanu. Tas ir daudzgadīgs prode, projekts kopā ar dalībvalstīm, ar atsaucas laboratoriju uh, Francijā un ar biškopiem. Mēs būsim klāt arī šeit bišu nedēļā Eiropas parlamentā, lai uh, E, izveidotu tādu kādu ES bišu partnerību. Tātad EFSA e ir tiešām apņēmusies strādāt e, tādā multidisciplinārā, holistiskā veidā pie šī jautājuma. Ir paredzēts arī matemātiski modelēt dažādu stresa faktoru ietekmi, un mēs esam gatavi arī jums ziņot pēc tam, kā bišu saimju izdzīvošanu var uzlabot arī Eiropā. Bardzo dziękuję. Liels paldies, direktor kungs. Un līdz ar to mēs varam arī noslēgt šo darba kārtības punktu. Paldies, eh, doktor Url, par to, ka ieradāties. Liels paldies jums! Mēs tagad runāsim par klimatu pārmaiņām. O, tas ir nākamais darbkārtības punkts, vēl viens interesants eh, jautājums. Tātad Vēlreiz paldies jums. Un uh, tagad runāsim par klimata pārmaiņu politikas ietekmi uz ES lauksaimniecību. Uzklausīsim uh, pētījumu prezentāciju pēc uh, COP21 ANO Parīzes klimata pārmaiņu konferences. Šis ir pētījums, kuru pasūtīja B politikas departaments un tā mērķis ir um, nolikt Eiropas Savienības rīcību globālajā kontekstā un paraudzīties, kā uh, globālā situācija ir mainījusies, jo īpaši um, attiecībā uz um, klimatu politiku Eiropas kopējā lauksaimniecības politikā un ņemot vērā arī Parīzes klimatu konferenci. Īpaši uzsvars eh, tiek liekts uz eh, nesenajiem lēmumiem attiecībā uz kopējo lauksaimnes politiku. Izaicinājumi ir tiešām būtiski, un šis pētījums eh, vērtē to lomu, kāda kopējai lauksaimniecības politikai uh, E, ir un e, kā tā varētu veidoties pēc 2020. gada, jo īpaši attiecībā uz siltumnīca efekta gāzu emisijām. Gribētu sveikt mūsu ekspertus, Keilī Hārtu un Benu Alenu. Viņi ir no e IEEP apvienotajā karalistē, kas ir Eiropas vidus politikas institūts. Mēs vispirms uzklausīsim mūsu ekspertus Jums ir apmēram 20 minūtes kopā. Vispirms uzklausīsim Hārta kungu. Es atvainojos Hārtas kundzi, es nezinu, vai jūs apvēlties runāt uh, vai viens, bet katrā ziņā jums ir 20 minūtes, pēc tam uzklausīsim deputāti jautājums. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much, Mr. Chair. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Mēs patiesībā uh, nedaudz atšķirīgā setī, secībā to darīsim. Es vispirms sākušu prezentāciju un pēc tam Kēlī pārņems uh, runājot par otro prezentācijas daļu. Paldies, ka devāt mums iespēju šodien šeit ziņot šo uh, ziņojumu. Uh, man saka, ka tas tiek šobrīd izķerts uh, un es ceru, ka jūs to varēsiet saņemt. Uh, mēs uh, apspriežam tātad uh, klimata konferences rezultātus uz uh, KLP un arī par Eiropas komisijas klimata politikas priekšlikumiem runāsim. Un šeit tiek runāts par to, kā KLP varētu palīdzēt eh, veikt klimata pasākums Eiropas Savienībā un kāds varētu notikt pēc 20. gada, 2020. gada. Kā jau es teicu, es eh, iziešu cauri eh, šīm pirmajām divām daļām. Mēs runāsim par lauksaimniecības un klimata saspēli, klimata ietekmi uz lauksaimniecību un otrādi. Uh, Un tad arī skatīsimies uz klimata pasākumiem lauksaimniecībā, kas tiek darīts, kā lauksaimniecība spēlē lomu un ko varētu darīt nākotnē. Un tad Kēlī runās par klimata lomu KLP un uh, nākotnes perspektīvām. Runājot par saspēli starp lauksaimniecību un klimatu, lauksaimniecība pati kā sektors ir primārās ražošanas sektors, kas uh, Uh, balstās uz klimatu un ko ietekmē klimats, un uh, tā tas ir, vienalga vai klimats mainās vai nē. Un šeit jums jāraugās uz dažādām lauksaimniecības sistēmām Eiropā, lai konstatētu, kā tas praksē darbojas. Ja mēs raugāmies uz ziemeļu valstīm, tur ir ekstrēmāks temperatūras ziemā, uh, īsāki audzēšanas periodi, vairāk lietus, un vidusjūras valstīs savukārt ir sausums, augstāks temperatūras. Uh, Kas notiek ar klimatu pārmaiņām? Mēs redzam, ka šie modeļi mainās. Mēs redzam būtiskas temperatūras variācijas, eh, siltākas, mitrākas vasaras, eh, dažos gadījumos un savukārt augstākas un eh, sausākas vasaras citos gadījumos. Ūdens pieejamība mainās daudzās Eiropas zonās, piemēram, reģionos, kur tradicionāli ir mm, bijis daudz lietus, šobrīd redzam sausumus un plūdus. Redzam arī uh, uguns uh, drošības riskus un arī vētras. Tātad ir ļoti dažādi ieteikumi. Runājot par lauksainicības ražošanu un par ražu, mēs redzam, ka slimības aizvien vairāk ietekmē Eiropas lauksaimniecību, jo ziemas kļūst nedaudz siltākas uh, un sals neizsaldē vairs šīs slimības. Uh, un uh, šīs te augu kaitas un citas slimības ietekmē lauksaimniecību. Daļa no tā ir uh, dabīga reakcija, jo klimats vienmēr ir ietekmējis lauksaimniecību, bet klimata pārmaiņas tiešām ietekmē lauksaimniecību arī tādā ziņā, kā uh, lauksaimniekiem ir jārēģē uz, uz šīm te klimata pārmaiņām. Uh, Runājot par lauksaimniecības ietekmi uz pašu klimatu, ir trīs veidi, kā mēs par to domājam. Pirmkārt, lauksaimniecība ir siltumnīca efekta gāzu emitents. Pirmkārt, jau tieši uh, augsnes pārvaldības um, apsaimniekošanas veidā, runājot arī par lopu audzēšanu un arī netieši lietojot um, šķidros kurināmos vai dagvielas uh, um, lauksaimniecībā Bet runājot par zemes lietošanu, ir potenciāls samazināt vai tātad uh, uh, šo te CO2 uh, piesaistīt un neizlaist gaisā. Tātad lauksaimniecība var būt arī emisiju piesaistītājs, un tas ir ļoti svarīgs aspekts tālākajā lauksaimniecības attīstībā. Un trešais aspekts ir tāds, ka lauksaimniecība ir arī zināma loma spēlējama samazinot emisijas citos sektēros, daž, daļēji atbilstot uh, atjaunīgo energoresursu mērķiem vai, piemēram, izmantojot uh, vēja un saules enerģiju lauksaimniecībā un lauku vidē uh, tam ir būtiski ietekme. Tātad tie ir trīs dažādi veidi, kā lauksaimniecība ietekmē klimatu, gan pozitīvā, gan negatīvā veidā, un šeit ir dažādas iespējas, kā varētu virzīties uz priekšu. Runājot par emisijām, kas tad ir lielākie uh, emisiju radītāji? Jūs varbūt pazīstat jau šo diagrammu, šo uh, attēlu. Es no šejienes gandrīz neredzu ekrānu. Pirmā lieta, ko mēs varam uzsvērt, ir tas, ka uh, Entēriskā fermentācija ir tā, kas ir dod vislielāko daļu emisiju, tie ir 42-43% lauksaimniecības emisiju. Ir vēl viens aspekts, kas nāk no kūtsmēsliem, tie ir 15% emisiju, tātad kūtsmēslu sadals procesā rodas emisijas, Un eh, bieži vien lauksaimniecība, eh, tad lopkopība ir tā, kas eh, tiek visvairāk vainot emisijās, tāpēc arī cilvēki daudz kritizē šo sektoru, bet nevajadzētu aizmirst, ka arī 38% emisija nāk no augsnes. Uh, um, no augsnes apsaimniekošanas, un tas arī ir būtisks uh, daudzums, kur ir uh, vajadzīga kaut kāda rīcība. Šie te skaitļi ir Eiropas Savienības līmeņa skaitļi, bet starp dalībvalstīm ir būtisks atšķirības. Piemēram, Vācijā, Francijā, apvienotajā karalistē uh, tās saražo 44% no visām lauksaimniecības emisijām šīs trīs valsts kopā. Uh, Un uh, valstu ietvaros arī mēs redzam uh, atšķirības, no kurienes tad nāk šīs emisijas. Uz ekrāna jūs redzat uh, šo te grafiku, un dažos sektoros ir um, CO2 piesaiste, tātad ir potenciāls um, samazināt emisijas, piemēram, šo te CO2 piesaistot. Mēs raugāmies uz lauksaimniecību, emisiju sadaļā. Tas ir piektais lielākais emisiju sektors pēc uh, transporta, uh, maisaimniecībām tā tālāk. Un uh, šeit ir jārunā arī par zemes lietojumu un tā, mai, tā maiņu, runājot par apmežošanu un tā tālāk. Un par to es uh, runāšu, runājot par slodzes sadalījumu regulu. Uh, Bet jā, ir atšķirības valstu iekšienē un lauksaimniecības eh, īpatsvars eh, pieaugs laika gaitā. Šīs ir grafiks, eh, kas parāda skaitļus līdz 2030. gadām un pašā labajā pusē līdz 2050. gadam. Un šeit lejā jūs redzat šo te zilo daļu, tā ir lauksaimniecība. Uh, Tās samazinās šīs emisijas, bet netiks strauji kā citu sektoru emisijas. Tas nozīmē, ka lauksaimniecības īpatsvars visās emisijās patiesībā palielināsies, jo citos sektoros emisijas tiek samazināts daudz uh, straujāk. Tas novada pie jautājuma, ko mēs darām Eiropas Savienībā, kādi ir ietvari, kādus pasākums varam veikt, un uh, cik tālu esam tikuši, reaģējot uz Parīzes konferenci. Pavisam ātri, 2020. gads pastāvošais ietvers, kas mums ir, uh, atsaucas uz Kyoto protokolu vienošanos un tiem mērķiem, kas tika noteikti sakarā ar Kyoto lēmumu. Un kā jau es minēju, uh, šis klimatu un enerģijas uh, ietvers 2020. gadam uh, um, iekļauj atšķirīgu uh, veidu, kā tiek ņemts vērā emisijas uh, no dažādiem augstsandības sektoriem. Um, piemēram, uh, citi izmeši nevis CO2 un 2020. gada ietvarā ir arī la, uh, zemes lietojuma maiņa un uh, mežsaimniecība. Bet lauksaimniecībā šobrīd uh, nav jāziņo par šīm emisijām tikai tad, ja dalībvalsts izvēlas to var darīt. Un tas mainīsies 2030. gada priekšlikumos un ietvarā. Šajā ietvarā mēs sākam redzēt, ka šie citi elementi, tie ir tie elementi, kur lauksaimniecībā ir eh, potenciāls eh, piesaistīt CO2 Eh, un iesaistīties šajos mērķ, saistošajos mērķos. 2030. gada ietvers, tas balstās uz eh, Parīzes vienošanos, tā ir ES reakcija uz to, ir 40% eh, ehm, siltumnīca efekta gāzu samazinājuma mērķis. Un tas atbilst tam, par ko tika panākta vienošanās globālā līmenī, lai globāli samazinātu uh, um, temperatūras pieaugumu uh, līdz 1,5 grādiem, bet katrā ziņā zem 2 grādiem. Kas attiecas uz ietekmi uz uh, lauksaimniecību, tur ir Eiropas Savienības klīdapta uh, pielāgošanās stratēģija. Uh, Tur dalībvalstīm ir jāizstrādā savi plāni, un lauksaimniecība šeit būs ļoti svarīgs sektors. Ir vesela virkne ciktu Eiropas Savienības politiku, kas pastāv un kas tiek grozītas, kas palīdz uh, veikt klimata pasākums, piemēram, atjaunojumās enerģijas direktīva un eh, pie, mm, pie lauksaimniecības politika, pie kā pieskaršos vēlāk. Tagad detalizētāk par to, kā emisijas tiek sadalītas. Tas ir svarīgi, runājot par to, kādus pasākums varam veikt, LULUCF emisijas, CO2 gāzes, um, šeit mēs runājam par uh, koku stādīšanu, par biomasu un ir slodzes sadalījuma regula, kas attiec uz metānu un citām uh, ne CO2 emisijām. Par to mēs uh, domājam, runājot par zemes apsaimniekošanu, par ganībām un emisijām no augsnes. Kas vēl ir svarīgi? Elastība starp šiem abiem mehānismiem. Tad arī šajā pulpēdās uh, regulā tiek arī piedāvāts izņemt emisijas no LULUCF nozares, uh, lai varētu dalībās sasniegt savus saistošus mērķus. Pirms diskutējam par šiem mērķiem, Tad vienkārši arī varētu minēt, kādas ir emisiju līmeņi dažādās valstīs. Te jūs uz ekrāna redzat uh, lauksaimniecības īpatsvaru šajā um, sloga pārdalē, kur ir uh, celtniecība, atkritumi, lauksaimniecība un pa vidu ir īrija, kur ir augstākais emisiju līmenis saistībā ar uh, šo tad arī Latvija, Lietuva. Un diezgan lieli ir šie emisiju līmeņi arī Maltā un Itālijā. Tālāk 2020. 30. gads Te ir dažādi mērķi. Dažādi mērķi, kas ir paredzēti 2020. un 30. gadam. Pelēkajā krēsā jūs redzat šos stabiņus 20. gadam, tie ir mērķi. Un te balstāmies uz IKP, uz vienu iedzīvotāju, kā arī pieļaujam laiku arī centrālajām un austrum Eiropas valstīm pielāgoties lai tās varētu atbildēt uz klīmata izmaiņām un sasniegt šos mērķus. 2030. gadā te ir dzeltenie stābiņi. Un te ir runa par uh, emisiju samazinājumu, jo nav pieļaujams emisiju pieaugums šajā laikā. Regulas nozarēs, kas attiec tieši uz uh, um, slogu pārdali. Un te arī liela LULUCF ir eh, būtiski sasniegt nulle emisiju. Un tad arī tas viss tiek sasniegts, izmantojot lauksaimniecības īpatsvaru. Te ir jāsaglabā dažādi lauksaimniecības mērķi. Un šie apsvērumi par to, cik tad lielā mērā um, lauksaimniecības nozare var uh, piemēram, izmantot meža stādīšanu, augsnes uzlabošanu, lai varētu sasniegt mērķus, kas ir slogu pārdēls <clears throat> regulā. Lietuvā, Latvijā, Īrijā, Dānijā mēs redzam, kāda ir uh, šī situācija e ST. Not just a get out clause. So the LULUCF regulation. LULUCF paredz, ka emisijas ir jāizlīdzsvaro ar šo emisiju samazinājumu. Ko tas nozīmē? Lauksaimniecības nozares, nozarē dažās valstīs var izmantot šēlastību, tad uh, LUCF arī var uh, arī sasniegt šos mērķus. Un visbeidzot, pirms dod vārdu kolēģei. Ko tas nozīmē lauksaimniecībai, ko šeit var konkrēti darīt, un varbūt jāds izklausās pēc izaicinājuma mērķi var izskatīties visai lieli, bet tomēr lauksaimniecība jau var sniegt savu ieguldījumu. Daudz, kas jau ir izmēģināts, Un arī tad, tad runājot par uh, augstnēm, par lopu kopību, par kultūru uh, maiņu par slimību pārvaldību, bet eh, LUCF e sektoru runājot, eh, var arī paredzēt, piemēram, jaunu mežu stādīšanu un tam līdzīgi, lai palielinātu tātad eh, šo emisiju samazinājumu visās nozarēs. Un tagad kolēģe. Thanks, Ben. So, moving on to... Tālāk par uh, kopējas lauksaimniecības politiku. Kā jūs zinat, KLP ir laika gaitā mainījies. Klimata mērķis ir uh, uh, kļuvis par neatņemumu sastāvdaļu pēdējo gadu laikā, un tagad uh, tas ir arī minēts trīs mērķos, kas ir KLP. Tur ir arī specifisks mērķis, kas attiecas uz klīmēta izmaiņu mazināšanu un pielāgošanos. Tad, nu jā, ir ļoti daudz instrumentu un pasākumi KLP, kas ļauj uh, arī izmantot klīmata priekšrocības. Tad arī izmantoja daudzgad finanšu schēmu, ir arī apņemšanās piemērot 20% no visu budžetu tieši klimata rīcībai. Arī komisijas dokumentā tiek teikts, ka vismaz puse no šīs proporcijas ir mm, piešķirta tieši ar KLP. Pašlaik izmantojot arī šo izsekošanas metodoloģiju un varbūt, kā tas netiek pietiekami augstu novērtēts. Nu Lai nu kā daudz instrumentu un pasākumu, kas jau ir KLP, var jau piedalīties arī šajā klimata izmaiņu negatīvo sēku samazināšanā. Tā runa ir par uh, augstnēm, tad arī jautājums par uh, oglekļu jautājumu par uh, koka aizsardzību, mums ir arī jo, saimniecību konsultīvā sistēma, kas palīdz īstenot zaļināšanu pirmajā pīlārā, paredzēt izdev, izdevumu stratēģiju. Tad ir arī tiešie zaļie maksājumi, tad arī pārstāvīgās ganības, arī oglekļa uz, uzķeršana ir viens no mērķiem Tad arī vēl otrais pīlārs. Te ir dažādi pasākumi, lauku zonu attīstība, arī par uh, zemju pārvaldību, investīcijas, kapacitātes celšana, konsultācijas. Tad arī dalībvalstīm tiek piešķirta visai liela elastība. Īstenošanā nesenā reformā bija arī um, paredzēta elastība pirmajā un otrajā pīlārā, tad lai samazinātu šos uh, climate benefits praksē, tas ir atkarīgs no tā, ko tad dalība valstis mm, lemj piedāvāt lauksaimniekiem, kādi pasākumi tiek uh, pieņemti, kas ir pieejams lauksaimniekiem, lai to darītu. Tad viņiem, protams, ir jāmotivē lauksaimnieki, lai uh, viņš šos pasākumus arī īstenot praksēm. Tālāk, kas attiecas uz uh, līdzinēju īstenošanu. Šeit galvenokārt gribu pateikt, ka līdz šim uh, dalību, dažas dalībās nav bijušas pietiekami ambiciozas, lai izmantot šos pasākums klimata vajadzībām. Jūs šeit redzat, ka klimats, piemēram, nav obligāts uh, uh saimniecību konsultīvās sistēmas elements un zaļināšanā pastāvīgo ganību uz saglabāšanai, ja šīs ganības ir daudz vietu un līdz ar to tas nu, oglekli palaiž atpakaļ atmosfērā, bet, nu, netiek darīts viss, lai šo oglekli noturētu. Tālāk par pieejamiem pasākumiem. Te ļoti daudz dažādi rīki. Uh, paredzēta liela elastība, lai atbildētu uz lauku teritoriju vajadzībām, lai nu, risinātu šīs klimata izmaiņu raisītās problēmas. Ko mēs šeit redzam? Klimata rīcības mērķi tumši zaļajā krāsā. Ar būtu, ka tā veido tikai 8% no programmas finansējuma. Ir uh, finans, finansējums, kas uh, tiek paredzēts tik limitam, tad varētu paredzēt vēl vairāk par šiem 8%, bet tas ir zemākais no visiem šiem mērķiem. Un arī kādas darbojas dažādās dalībvalstīs, tas viss ir ļoti dažādi. Mēs redzam, ka oranžās valstis ir tās, kur programma ir virs zem vidējā ap apjoma un zaļās ir eh, vīrs. Es saprotu, ka esmu pārsniegus 20 minūtes. To, um, actually... Tālāk detalizēti par to, kāda ir mērķi klimatam RDP Nu, jā, daži no šiem mērķiem ir ļoti pieticīgi. Tikai 2,8 miljārdi eiro ir piešķirti enerģijas efektivitātes investīcijā, atjaunamās enerģijas avotos. Tas ir mazāk kā 2% no visu lauka attīstības budžetu, arī 2% arī no lopkopības vienībām paredzēt investīcijām, lai samazinātu siltumnīca efektu gāzes. Un īpaši norādīšu 1,8% zemes kas tiek izmantots, lai uztvērtu un saglabātu oglekli. Tas ir ļoti mazs rādītājs, ņemot vērā to, ka daudzas valstis uh, arī vēlas izmantot zemes potenciālu, lai varētu šo oglekli zemē arī uzglabāt. Nu, līdz ar to, pat ja KLP sniedz eh, rīkus, lai mazinātu klimata izmaiņu ietekmi, tomēr ambīcijas līdz šim ir bijušas visai pieticīgas un potenciāls vēl ir visai liels un spēcīgs. Nu, tālāk, nu, ko tas viss nozīmē mūsu nākotnē? jārunā par faktiem. Parīzes vienošanās mērķi, lai sasniegtu tos, visās nozarēs ir jābūt 0% emisijām 2050. gadā. Kā to norādījām iepriekš, būs arī uh, nopietnāk jādomā par to, kā lauksaimniecības nozare var sniegt savu devumu, lai sasniegtu šos mērķus. Uh, ņemot vērā, ka lauksaimniecības emisijas pieaugs laika gaitā salīdzinot ar citām nozarēm. Taču jāatzīst arī tas, ka lauksaimniecībai ir, ir uh, svarīga loma un mērķi, ir jāsamierina vajadzības samazināt klimata emisijas un lauksaimniecības loma pārtiks ražošanā, kā arī, lai sniegtu vidē draudzīgus pakalpojumus un preces tad nu, arī visai mūsu rīcībā ir jāņem vērā visas šīs nozares prasības un vajadzības. Taču potenciāls ir visai liels. Ir vēl iespēja rīkoties, darīt vairāk, kā pašlaik to darām. Un minēju šos pasākums iepriekš. Ir pasākumi, kas ir saistīti visiem nozarē, visām nozarēm, gan lopkopībai, graudkopībai. Un te jāatzīst, ka par spīti šīm lielajām uh, potenciālam, tad nu, šo pasākumu efektivitātes ir atkarīgi no nu, tā, kur, tā, kur šie pasākumi tiek īstenoti. Tālāk, te ir vairākas lietas, ko mēs iesakām ziņojumā. Vispirms ir dati. Nu, viena no problēmām ir identificēt, kāda tieši lauksainiecības aktivitātes pašlaik notiek jāsaprot, eh, kāds ir šis mazināšanas potenciāls dažādās šais nozarēs. To ir grūti identificēt, kāds ir šis mazināšanas potenciāls visam sektoram. Lai nu kā viena lieta ir uh, vajadzīga noteikti skaidrus mērķus nozarei. Ir arī jāizstrādā eh, skatījums, vīzija, kā mēs eh, varam sasniegt eh, emisiju samazināšanu mērķus visai lauksainiecības nozarei. Tad arī jaunā pārvaldības regula kas tiek piedāvāta. Tā arī piedāvā to, ka dalībvalstīm ir jāizstrādā ilgtermiņa uh, emisiju samazināšanas stratēģijas. Vismaz nākamajiem 15 gadiem tas arī attiecas uz mežkopību, lauksaimniecību kopumā, nu vismaz tas ir process sākums. Tad ir jautājums, vai lauksaimniecības nozarē vispār vajag paredzēt kādu mērķi vai specifisks lauksaimniecības mērķis uh, um, būtu vajadzīgs Un te nevajadzētu arī aizmirst pieprasījuma daļu un patēriņu. Te ir jādomā par to, kā mēs varam arī samazināt pieprasījumus siltumnīca efektu gāzes intensīvai ražošanai, ražojot pienproduktus, gaļu un kā apsaimniekojam atkritumus. Protams, ļoti labi ir noteikt mērķus, bet tad arī uh, Eh, ir jāizstrādā politikas, lai varētu šos mērķus sasniegt, lai šīs politikas tiktu atbilstīgi izstrādātas un īstenotas, lai šie pasākumi tiešām būtu lauksaimnieku rīcībā, lai viņus varētu rīkoties paldies. Paldies par šo prezentāciju. Es domāju, tas eh, daudz ko mums eh, paskaidroja un eh, palīdzēs arī labāk sadarboties turpmāk ar vides un rūpniecības komiteju. Jo klimata pārmaiņas pastāv un rada vairākus draudus. Flanagan kungs, liels paldies, ļoti interesanta prezentācija. Pēdējais komentārs, ko pēdējā runātāja teica, novad pie mani jautājumu vai komentāru. Jūs minējāt to, kā tad šīs schēmas būtu pareizi jāizveido, lai būtu labumi. Mums ir, jā, ir problēmas ar schēmu, ko sauc zaļā e, zemā oglekļa schēma. Zaļais e, vārds vienmēr ļoti piesaista cilvēku uzmanību, taču joprojām tūkstošiem cilvēku nesaņem maksājumus, un lai kaut kā varētu e, motivēt cilvēkus, tas būtu viens no soļiem, taču ja viņi ir pēdējie, kas saņem kompensācijas, tā ir problēma. Es uh, Vēl daudz ko gribētu piebilst, taču man nav gan daudz laika. Katrā ziņā mēs aizvien vairāk mēģinām vienkāršot uh, ko tādu, kas nemaz tik sarežģīts nav, piemēram, pīlārā. Un mēs ļoti lēni toties vienkāršojam otro pīlāru. Tas būtu ļoti interesanti. Uh, nu, man ir tagad iespēja uzbrukt Eiropas Savienībai, un to arī es varētu izmantot. Varbūt, ka šī ķēdīte ir pārāk gara. Sanāk tā, ka uh, tā ķēde ir tik gara, ka rezultāta nav. Džons Klārks runā par klimatu izniecības līgumiem. Un pagājušajā nedēļā viņš runāja par relatīvo savstarpējo papildinātību. Relative complementarity. Sanāk, ka lielopus sūta pāri jūrai, pāri okeāniem, pēc tam eh, pa gaisu lidina atpakaļ. Eh, katrā ziņā imports un eksports tik vienkārši nav. Bet šis cilvēks eh, runā par izniecību kā par ko tādu, kas no vienas puses rada kaitējumu planētē, no otras puses viņš runā par klimatu pārmaiņām. Katrā ziņā man šķiet, ka skepse šobrīd valda visās jomās. Kā domājat jūs? Paldies! Lūdzu, divas minūtes katram runātājam. Egņaukungs. Nu, pirms 31 gada es piedalījos Istinglīs eh, universitātes konferencē par eh, globālo sasilšanu. Eh, profesors Huks un citi tur piedalījās un teica, ka pēc 30 eh, gadiem, proti pagājušo gadu, mums būs pilnīgi atšķirīgs klimats. Tur kāps eh, jūras līmenis, vismaz par metru, tas no tā nevarēs izvairīties, pat varbūt par pieciem un varbūt pat par desmit metriem kāps jūras līmenis. Nekas no tā visa nav piepildījies. Tas bija sen, taču visaugstākā ziema manā dzīvē bija pirms sešiem gadiem, un uh, kāda tad var būt uh, globāla sasiešana. Pagājušo vasaru bija ļoti mitra vasara. Lūk, tādā kontekstā mums uz to jāskatās. Parīzes uh, nolīgums uh, teica, ka pārtiks drošība aizvien vairāk saistīta ar pasaules klimatu. Eiropas Savienība vēlas virzīt lietas tālāk, taču ļoti liels slogs gūtas uz dalībvalstu pleciem. Ir skaidrs, ka mums ir jāsaprot, ka šī brīža līmeņi nav definējami tik vienkārši, kā tas ticis darīts. Un es domāju, ka mēs varam izmantot mazāk bagātinātāju, mazāk dārzeņu un mazāk lielopu un citu lauksaimniecības dzīvnieku. Katrā ziņā jūs esat frontes līnija, un jūs būsiet tie, kas saskārsieties ar to visvairāk katrā ziņā. Protams, ka ir dažādi draudi, kas tiek pausti par CO2, par ugunsgrēku draudiem un citi klimata pārmaiņu draudi, taču Eh, lauksaimnieki ļoti bieži nevar izmantot eh, visus tos līdzekļus, kas viņiem tiek eh, piešķirti. Un tā saucamais zilonis istabām. Siltumnīcas efekta gāzes nevienmēr tiek precīzi definētas un minētas. Šeit ir daudz dažādu problēmu. Paldies! Varbūt, ka jums eh, vajadzēja par eh, cukurbietēm runāt eh, nedaudz agrāk. Oui, merci, président. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Daudzi lauksamnieku, daudz lauksamnieku arotbiedrības uzskatīja, ka COP21 daudzas spekulācijas veica uh, attiecībā uz uh, lauksimniecību. Uh, te runa par atbildību par mežu izciršanu un par uh, oglekļa rezervēm. Protams, uh, lauksaimniecības ietekmes klimata pārmaiņām un otrādi ir ļoti liela. Vīnkopji ir saskārušies ar šīm pārmaiņām un uh, pierādījumi ir ļoti acimredzami. Ir aizvien vairāk uh, Eh, saldu vīnogu un mazāk skābu. Eh, aizvien vairāk eh, ziemeļos ir iespējas audzēt vīnogas 50 gadu laikā. Loāras ielijā par vienu gadu krāpusi, tem, kāpus temperatūra un citos reģionos arī no 12,5 grādiem temperatūra pieaugusi līdz 14 grādiem. 30 gadu laikā var tas nozīmē to, ka daži produkti var izzust, daži var attīstīties. Kāda varētu būt ilgtermiņa politika? Visas valstis, eh, kā, kā visas valsts varētu sadarboties un rīkoties? Eh, Zviedrija, Vācija, Francija ir spērušas lielus soļus, kā citas dalībvalsts rīkojušās. Es domāju, ka būtu nelojāli, ja dažas eh, dalībvalstis pakļautos COP21 un citas nē. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Šajers kundze. Es gribētu teikt, ka dzirdēju arī tādus pozitīvus aspektus. Jūs teicāt, ka ir runa par kvalitatīvu augsni, runa ir par dažādiem aspektiem, kas saistīti ar reģionalizāciju, es domāju, ka būtu jāņem vērā konkrētāk uh, situācija, ar kur saskaras uh, lauksaimnieki uh, realitātē, un jauno tehnoloģiju izmantojums ir viens no jautājumiem, kā arī augsnes izmantojums, augsne, kas ir faktiski izēviela visu šajos jautājumos, un kas ir arī saistīta ar CO2 izmantojumu un uzglabāšanu. Uh, Es domāju, ka mēs te varam sa sadarboties šajos jautājumos. Nīderlandē, pateicoties nitrāta direktīvai, 90. gadā mums bija pirmā uh, sa sanāksme par šo jautājumu. Tas bija sen, taču nenozīmē, ka kopš tā laika nekas nav paveikts. Vai tas nozīmē to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvāk iesaistīties uh, tajā, kas notiek reģionos, un, lai saprastu, kas tieši notiek realitātē lauksaimnieku dzīvē, lai viņus iedrošinātu un lai nodrošinātu augsnes kvalitāti un lai nebūtu EFSA eh, fondam jāpievēršas, eh, lai dabūtu šos pētījumus un rezultātus. Paldies. Nākamais runātājs eh, Kātiekungs. Cilvēki, kas ir tālu no klimata pārmaiņām, ir lauksemnieki tā tiek apgalvots. Taču šie cilvēki ir pirmie, kas var teikt, ka klimata pārmaiņas tiešām notiek un ļoti bieži tās apdraud viņu pastāvību, pastāvēšanu. Manā eh, vēlēšana iecirknī ļoti daudz dažādu dabas katastrofu bijušas eh, un lopkopji saskārušies ar eh, dažādām problēmām, skarbiem laikapstākļiem, uh, un neprognozējamiem laikapstākļiem. Lauksaimnieki uh, pilnīgi noteikti uh, vēlas uh, aktīvi rīkoties un cīnīties ar uh, klimatu pārmaiņām, vēlas uh, sadarboties ar Eiropas iestādēm, lai risinātu šīs problēmas. Taču problēma ir tāda, ka daudzos gadījumos viņi saņem pretīgus uh, vēstījumus par to, kas tieši viņam būtu jādara. Ir šīs komitejas locekļi, kas teiktu, ka vispār nevajadzētu uh, ēst lielo gaļu. Ir cilvēki, kā piemēram es, kam ļoti garšo lielo gaļu. Ir eksper, eksperti, kas apgalvo to, ka uh, lielopu gaļa, kas nākus no lielopiem, kas uh, aug savā, savvaļā un uh, ēd zāli, ir uh, viena veida gaļa, cita atkal ir citādāka, bet uh, ietekmes CO2 emisijām nevienmēr ir vienāda. Tam visam ir jābūt konkrētām, skaidrām atbildēm. ES līmenī ir jābūt uh, skaidri jāatzīst tas, ka ir šeit uh, dažādi konflikti un jāsaprot, kāda tad ir mērķi. Es domāju, ka nebūs lieki atkārtot vēlreiz, ka absolūtā pretruna par uh, to, kāda tad ir klimata pārmaiņa politika un kāda ir tās ietekme uz uh, lielopu gaļas ražotājiem Eiropā. No otras puses mēs parakstām Uh, tirsniecības līgumus uh, par to, ka 50 tūkstoši papildu tonu lielapgaļas tiks importēt no Kanādas. Nu, tad, tam nav pilnīgi nekāds jēgas. Um, tas ir diezgan absurdi. Kā tad mēs varam izskaust šīs uh, pretrunas, šo nekonsekvenci? Ir. Tad lauksaimnieki ir tie, kas visātrāk sauž, kur kaut kas nav lāga. Uh, Un tādēļ, es domāju, vajadzētu domāt par to, kā atbildēt viskaidrāk uz viņu bažām. Kaputo kungs. Paldies. E, e. Paldies, e, priekšsēdētāji kungs, paldies arī runātājiem par šo lielisko pētījumu, kas pilnīgi noteikti mums ir ļoti noderīgs. Es uzstājos, ka. Kā lauksaimniecības komitejas referents par effort sharing regulu, kas arī tik minēta jūsu pētījumā. Šobrīd ir ļoti daudz un dažādas diskusijas gan šajā komitejā, gan NV komitejā par to, kā tad mazināt lauksaimniecības nozares negatīvo ietekmes klimatu. Desmitajā lapusē jūsu pētījumā jūs minat tādu diskutablu apgalvojumu par to, ka ir neefektīvāk, proti dārgāk ieguldīt pūliņus uh, lauksamniecības uh, uh, ietekmes mazināšanā attiecībā uz citiem sektoriem, kā piemēram transpo, transports. Vai jūs varētu lūdzu sniegt mums tādus skaidrus, uh, palicinošākus pierādījumus, datus par šo apgalvojumu, ja mēs uh, izējām no šī apgalvojuma? Vai uzskatāt, ka būtu nepieciešams paplašināt elastību LUCF, eh, kas ir 7. effort sharing regulas eh, pantā, pamatojot eh, to, ka ir mazāka ietekmes mazināšana tieši lauksaimniecības nozarē un lai būtu adekvāti pasākumi, lai šī nozare ar LUCF starpniecību uh, sevišķi mazinātos atnīcas efekta gāzes un tad negatīvo ietekmi. Jāra kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Es arī domāju, ka KLP un uh, klimāta politikas signāli ir pretrunīgi. Es gribētu jums nosaukt divus piemērus, un varbūt jūs varētu izteikt savu nostāju par to. Pirmais piemērs, ja mēs pieņemam, ka uh, Mēs uh, gribam sevi apgādāt ar pārtiks līdzekļiem, pārtiks produktiem, mēs vēlamies samazināt atkritumus, uh, tad varētu pieņemt, ka lauksaimniecības zeme atbrīvosies. Vai tas ir labi vai slikti klimatam, ja mēs šo lauksaimniecības uh, zemi um, izmantosim biodegvielas ražošanai, tad mums nebūs nafti jāimportē, un tas ir labi, vai jūs. Uh, Eh, tad domājiet, ka šīs debats par to, vai labāk lažot degvielu vai pārtiku, ir piemērots. Manuprāt, tās nenovada eh, pilnīgi pareizajā virzienā. Tad eh, par ekoloģiskajām prioritārajām zemēm. Um, ehm, 300 tūkstoši um, hektāros tiek ražotas pupas un zirņi. Tas ir ļoti augstvērtīgs augs uh, produkcija, kas, un ja mēs uh, nevaram izmantot pesticīdus, tad uh, um, šos augus vairs nevarētu ražot. Un uh, tiek izreikināts, ka tas, tad, teiks, ražots Dienvidamerikā, un tad uh, 550 miljonu litru dīzeļa vairāk tātad transportam tiks izmantots. Tātad pretrunīgs uh, signāls. Mēs uh, neveicinām zirņu audzēšanu un imports savukārt tad atkal nav labs klimatu pārmaiņām. Tāpēc es gribu jums uzdot jautājumu, vai kopējā lauksainicības politikā nevajadzētu tomēr sūtīt tādus vienotus signālus un uzticams signālus, jo lauksainiekiem šobrīd rodas iespējas, ka katru gadu atkal rodas jauna nostāja, bet lauksaimniekam taču ir vajadzīga stabila situācija, lai varētu plānot. Un šeit pat nav runa par naudu, šeit ir runa par stratēģiju, lai viņš varētu to saprast un uzticēties lai viņš kā uzņēmējs varētu plānot savu darbu. Hoislinkungs, lūdzu. Jā, ļoti labi. Jāra kungs var uh, pākšaugus uh, audzēt arī bez pesticīdiem, uh, pat ja tautspartijā daudziem uh, tas. Uh, nešķiet iespējams, eh, bio eh, lauksaimniektojums var pierādīt, varbūt jums vajadzētu aizbraukt apskatīties kādreiz, bet paldies par pētījumu, man ir vēl daži jautājumi, jo man šķiet, ka šeit ir tāds zinātnisks strīds, kas būtu jānoskaidro. Jūs vairāk kārt arī eh, savā runā pieminējāt no-tillage metodi, ka tas būtu um, efektīvāk klimatam, proti neapstrādāt zemi. Jūs zināt, ka tas ir apstrīdēts. Uh, Eh, institūts Vācijā tieši pierādīja pretējo, un viņi teica, ka tas nav klimata aizsardzības pasākums, un daudzās federālajās zemēs Vācijā tas vairs netiek arī atbalstīts, jo eh, ir vairāki pētījumi, kas saka, eh, ka tas nekad nav saistīts ar klimata aizsardzību. Ir tieši pretējais apgalvojums, ka zemes sablīvēšanās rada papildus emisijas un uh, šai metodē ir pilnīgi cita uh, ietekme. Tātad zinātniski ir atšķirīgi viedokļi, un tāpēc vēl viens jautājums. Jūs 118. Lapušē, lapusē paši sakāt, ka tam ir gandrīz nula ietekme, bet kāpēc tas vienmēr tiek tā uzsvērts un nolikts priekšplānā, jo jūs zināt, ka uh, lauksaimnieki uh, to eh, dara tikai saistībā ar glifosātu, un uh, tur ir uh, skaidrs, ka ja tur jāņem vērā arī šīs negatīvās sekas. Otrais jautājums. Man vienmēr izbrīna tas, ka minerāla mēsli nekur neparādās. To man vajadzētu paskaidrot, kāpēc minerāla mēsli uh, tiek piemēroti nevis lauksainicības, bet ķīmijas sektoram, jo taču slāpeklis rodas uh, un minerāla eļļa, kāpēc eh, tas neparādās lauksaimniecības sektora, kāpēc tas netiek pierēķināts lauksaimniecībai, jo uh, klimatam draudzīga lauksaimniecība drīzāk būtu tāda bioloģiska lauksaimniecība. Uh, un vajadzētu atteikties no šāda intensīvā uh, lietojuma, un tas uh, nozīmētu arī mazāk degvielas lietojumu. Vai jūs varētu izteikties par to? Ačiū pirmininkai. Rāpe kungs, lūdzu. Atlikta darba už prist. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu pateikties jums par šo interesanto prezentāciju, par pētījumu, ko esat veikuši. Šī informācija ļoti interesanta, noderīga mums visiem, ne tikai parlamentu deputātiem, bet arī dalību valstīs cilvēkiem, kas eh, var skaidri saprast eh, šo situāciju un var arī turpmāk izlemt, kā rīkoties. Ja es pareizi saprotu, tad uh, dažādās valstīs, kā piemēram Lietuvā, ir augsne, kas uh, netiek nu, izmantota nekam. Aptuveni 5% šādas augsnes ir no kopīgā apjoma. Dažkārt īpašnieki vienkārši nezina, ko ar to iesākt. Un uh, pāris gadu laikā tur sāka augt krūmi, Um, zāle. Taču Lietuvā ir likumi un iestādes, kas uh, kontrolē šādus īpašniekus un kas uh, piespiež viņus uh, aprūpēt šos laukus un to darīt saskaņā ar labiem lauksaimniecības noteikumiem. Es gribētu vaicāt jums šādu lietu. Vai tas ir tāds pienācīgs tiesiskais akts? juridiskais eh, akts, jo dažkārt jau šāda neapstrādāta zeme ir vidē draudzīgāka. Paldies, Skotlatā kundze! Liels paldies, eh, priekšsādātāji, kā jūs eh, nopatiesiet nu, no mana akcenta. Esmu no Britu salā, mums ir nedaudz atšķirīgs viedoklis par lauksaimniecības politiku. Man bija interesanti pārdomāt, ko lauksamniecības politika nozīmētu, ja to neietekmētu KLP process. Mēs, kā zaļie, protams, esam diezgan aktīvi kritizējuši KLP un vēlamies uh, lielāku zaļināšanu. Tādēļ es uh, varu par to ļoti daudz runāt uh, apvienotās karalistas kontekstā. Uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un tā, to mēs redzam no šī ziņojuma. Parīzes līgumā domāju, ka industrija saņēmusi uh, vēstījumu par to, ka ir jāstrādā citādāk nākotnē, ka pamazām fosilie kurināmie tiks izskausti. Protams, ka klimata pārmaiņas jau ir sasniegušas uh, kritiskus sliekšņus, eh, piemēram, ledājukušana. Ir viens no piemēriem, es domāju, ka oglekļa dioksīds, kas jau ir atmosfērā, ir kaut kur uh, jāsavāc, un es domāju, ka augsnes menedžments ir viena no iespējām to izdarīt. Ir arī vairākas lietas, ko es gribētu tā konkrētāk minēt. Man ļoti interesants likās jūsu komentārs par to, ka jāmaina uzturs. Uzskatām, ka uh, mēs tieši uzskatām, ka vajadzētu vairāk pievērsties augu uh, izmantojam pārtekā. Uh, es varbūt nevienmēr nu pati varu īstenot šo pieju, taču mēģinu to darīt. Mēs varētu domāt par to, ko tāda ilgtspējīga lauksaimniecība nozīmētu um, Eh, ko nozīmē lauksaimniecība apvienotās karalistas kontekstā un kā tas saistās ar PVN eh, piešķiršanu un noteikšanu gaļai. Eh, lauksaimnieku mailopu atbalsts ir sensitīvs jautājums, ja mēs vēlamies mainīt uzturu. Mums ir jāsaprot, kādas tad īsti ir prioritātes. Un visbeidzot, par augsnes kvalitāti. Uh, Es tā īpaši detalizēti neredzēju šo jautājumu jūsu ziņojumā, taču uh, dzīve augsne var uh, samazināt uh, oglekļa līmeni, un uh, tas arī var uh, samazināt negatīvo ietekmi, kādu redz mailopi. Vai varētu detalizētākus uh, akadēmiskos pētījumus saņemt par šo jomu? Gribētu saņemt jūs viedokli par to. Mm. Paldies, Brānēm kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu divi jautājumi. Es uh, nopratu no secinājumiem, uh, ka viena no problēmām, kāda mums ir, ir mērķa trūkums uh, klimata pārmaiņu jomā lauksaimniecībām. Plašākā kontekstā par to runājot, balstoties uz savu pieredzi šajā komitejā pēdējo divu gadu laikā, var teikt, ka ir diezgan labi ievērojams tas, ka Eiropas saimnības līmenī lauksamnieki paši nav nākuši klajā ar ierosinājumiem, kā cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Šķiet, ka viņi tā īpaši neiesaistās šajos procesos un tā diezgan, um, diezgan kūtri tajā visā uh, noraugās. Kā tad varētu risināt šīs problēmas? Uh, Vai tiešām ir tā, ka lauksaimniecība ir tāds īpašs gadījums, vai vienkārši viņi noliedz? Vai tā ir tāda nolieguma pieeja, ko viņi īsteno? Otrakārt, vai jums būtu kādi konkrētāki praktiski ieteikumi, ņemot vērā to darbu, ko esat paveikuši? Jo šķiet, ka šobrīd mēs esam tādā situācijā, kur vairāk būtu vietas darbiem, nevis vārdiem. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs um, Andrijo, Andrija kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. E, es uh, gribētu atsaukties uz vairākiem aspektiem, kas tika minēti. Ja klimats uh, ietekmē lauksaimniecību, tad uh, lauksaimniecībai ir jārēģē un jāietekmē savukārt no savas puses klimats. Uh, Vairāki runātāji jau teica to, ka mums vajadzētu ilgtermiņā raudzīties uz priekšu un anticipēt, kādi tad varētu būt lauksaimniecības eh, jaunie modeļi, ņemot vērā to, ka lietas virzās uz priekšu ļoti ātri. Klimata izaicinājumi un COP21 izaicinājumi mums liek domāt par to, ka lauksaimniecību nedrīkst atbrīvot no savas atbildības. Lauksaimniecība ir joma, kura ir jātraktē ļoti nopietni ļoti atbildīgi. Ir jāmaina varbūt uh, eksploatācijas veidi, jāmaina varbūt arī lauks, uh, uh, mailopu audzēšanas veidi un lielopu tieši audzēšanas veidi. Ir šeit vesela virkne, vesela nozare dažādu veidu, kā pētīt, kā attīstīt progresīvi, pakāpeniski šos procesus. Ne jau tā uzreiz viss ir jāgāž un jāgāž jājauc nost, taču jāsaprot, ka lauksaimniekiem ir jāpiedalās eh, jautājumos, eh, kas saistīti ar to, kā samazināt siltumnīcas eh, efekta gāzes. Lauksaimniekiem jābūt aktīviem dalībniekiem šajos procesos, bet ne, ne tikai viņiem, arī turismam, transportam, būvniecībai un arī LUCF augsnes un mežu uh, jautājums arī ir svarīgs. Vai šeit jums būtu kāda simulācija, kāda, kāda aprēķina veikti, aplēses par to, kā eksploatācijas veidi, augstnes izmantojuma veidi un, un, un visi šie mans minētie jautājumi varētu uh, palīdzēt nonākt pie konkrētiem risinājumiem un izvēlēm. Dziękuję. Paldies! Tagad redzu, ka neviens cits nevēlas izteikties. Tādēļ došu vārdu atkārtoti mūsu paneļdalībniekiem. Lūgums to darīt 15 minūšu laikā. Well, thank you very much. Lielas paldies par uh, visiem jūsu jautājumiem. Es domāju, ka tie ir ļoti um, mērķiecīgi un pareizi. Es centīšos atbildēt uz pēc iespējas daudziem jautājumiem un tad došu vārdu bērnam. Viena no lietām, kas tika pieminēta diezgan bieži, bija šis te jautājums par lauksaimniecību kā sektoru, runājot par to, kā tai ir jāsasniedz uh, rezultāti ražojot pārtiku un uh, lauksaimniecības loma uh, klimata jautājuma risināšanā. Un uh, ko es šeit gribēju uzsvērt? Es domāju, ka ir nedaudz jāmaina domāšana, runājot par to, kā mēs domājam par lauksaimniecību, lauksaimniecības sektoru un kā tas uh, Eh, saskan ar klimatu prioritātēm, kādas ir, jo daudz no pasākumiem, kas tiek ieteikt kā labi klimatam, patiesībā nāk par labu arī lauksaimniecībai, piemēram, ze augsnes saglabāšanai un tā tālāk. Un patiesībā tie varētu palīdzēt šim sektoram kļūt noturīgākam, ne tikai eh, pret klimata eh, problēmām, bet arī uh, ekonomiskā kontekstā. Tātad tas ir, manuprāt, svarīgs eh, punkts, kas arī jāpa, jāuzsver. Runājot par lauksēmniecību, mēs bieži vien runājam par uh, emisijām, kas nav CO2, metāns un tā tālāk. Tas ir ļoti svarīgi, bet mums arī ir jādomā uh, par visu uh, zemes lietošanas sektoru kā veselumu. Un, uh, Tas ir vienīgais sektors, kas var piesaistīt uh, oglekli no gaisa. Un tad ir jādomā par to, uh, vai varētu paredzēt zinām elastību LULUCF sektorā, lai sasniegtu mērķus. Tas ir interesants jautājums. Gal galā šis te lēmums par elastību ir arī par to, kā virzīties uz priekšu, uh, cenšoties uh, kaut ko darīt sektorā kopumā. Svarīgi ir tas, ka mēs nevaram vienkārši sēdēt rokas klēpī salikuši. Lauksēmniecībai patiesībā ir jārīkojas. Tas ir īpašs sektors, jo tam ir vairāki mērķi, kas ir jāsasniedz, jānodrošina pārtiks ražošana un arī citi mērķi jāsasniedz. Bet ja mēs eh, nesāksim rīkoties tagad, tad uh, tas būs daudz sāpīgāk nākotnē, jo tik un tā kaut kas būs jādara 2030. un 40. gadā. Uh, ja vēlamies sasniegt līdz 2050. gadam nulli emisijas, un kaut kam ir jānotiek, un, un tāpēc ir svarīgi uh, sākt jau tagad domāt par iespējamiem risinājumiem, un nevis gaidīt 10 vai 20 gadus, uh, kas um, neko nerisina. Bija konkrēts komentārs par EFA un uh, pesticīdiem EFA. Uh, Uh, un uh, nevar atturēties to pakomentēt, jo es pie tā strādāju, pie zaļināšanas un tā tālāk. Šeit uh, jārunā par to, ka ekoloģiskās fokusu zonas ir veidotas ar biodaudzveidības, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas mērķi. Un mērķis nav atļaut pesticīdu lietošanu šiem augiem. Un uh, tika teikts, ka var uh, izaudzēt pupiņus un zirņus bez pesticīdiem, nezaudējot ražīgumu, bet uh, EFA jau ir 5% no aramzemes, un uh, ņemot to vērā, ir uh, attaisnojami apsvērt vai. Um, uh, pieļaut kaut kādu lietošanu šajā zonās vai nē. Ko es vēl gribēju teikt par šo te samazināto zemes apstādi vai zemes atstāšanu atmatā? Tas novad pie tā, ka ir tādi uh, mazināšanas pasākumi, kas ir uh, ar pozitīvu ietekmi kas ir ar pozitīvu ietekmi zināmās klimata zonās un zināmās augsnēs. Un tas ir viens no tādiem uh, pasākumiem, piemēram, vidusjūras eh, reģionā, tur ir zinātniski pierādījumi, ka um, eh, tie, eh, šie pasākumi mazāk uh, ietekmi dod mērenos klimata apstākļos. Tātad mums jādomā, kuri klimata pasākumi ir būtiski kurās teritorijās, un šeit ir runa par pierādājumiem. Uh, Mums ir vajadzīgs vairāk eh, detalizētu pētījumu par šīm tehniskajām detaļām un par to zinātni, kas uh, slēpjas aiz vis tā, kas kaut ko mainīs, jo zinātne visu laiku attīstās. Un mums ir jāsaprot, kāds potenciāls, klimata pasākuma potenciāls ir dažādās Eiropas Savienības daļās. Tas nebūs vienāds visur. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Ben, vai tu gribi atbildēt uz citiem punktiem? Jā. Paldies, Kēlī. Tikai piebildīšu teiktajam. Vai lauksaimniecība ir īpašs gadījums uh, un noslēgumā daži pozitīvi elementi? Vai lauksaimniecība ir īpašs gadījums? Es diezgan daudz strādāju pie transporta un biodegvielas, ja vēlaties eh, ietekmēt rīcību lauksaimniecībā, tad mums ir jāietekmē vairāk kā desmit miljoni um, lauksaimnieku transportā. Eh, tas būtu iespējams ar 25 auto ražotāju starpniecību vai pat mazāk degvielas piegādātāji. Tādā izpratnē ir vieglāk īstenot pasākumus citos sektoros, kur ir mazāk iesaistīto pušu. Uh, Un uh, lauksainiecībā tas ir milzīgs izaicinājums, bet tas nenozīmē, ka tas ir neiespējami un ir iespēja lauksainiekiem reaģēt. Un uh, mēs dzirdam arī, ka uh, lauksainieki tiešām jūt klimata pārmaiņas un dot viņiem instrumentus, kā pielāgoties, uh, kā samazināt emisijas, tas varētu būt pozitīvi. Vai tas ir dārgāk? Tas ir lielisks jautājums. Un mēs šobrīd strādājam pie šī jautājuma pētīšanas. Uh, proti, kāpēc tas tiek uh, pieminēts. Jūs minējāt desmito lapusi ziņojumā. Tur ir teikts, ka tas uh, balstās uh, uz pieņēmumu, ka tas ir dārgāk vai neefektīvāk veikt klimata pasākums lauksaimniecības uh, sektorā. Un es kā zinātnieks gribētu teikt, ka tā atbilde, ko jūs saņemat par uh, lauksaimniecības potenciālu samazināt klimata emisijas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā jūs vērtējat izmaksas e, šajā sektorā, tātad kādu cenu jūs piemērojat dažādiem pasākumiem. Patiesībā ļoti daudz var darīt lauksaimniecības sektorā, un tas ir e, parādījies arī ietekmes novērtējumā, runājot par e, slodzes dalas direktīvu un LULUCF kontekstā. Ļoti daudz var sasniegt par diezgan zemu uh, uh, izmaksu, par diezgan zemām izmaksām lauksaimniecības sektorā. Apmēram 8% samazinājums. Tas ir, tas ir ļoti lēti saskaņā ar um, modeļu uh, projekcijām, kas ir, bet, protams, jums ir jāietekmē 10 miljonu lauksaimnieku, un, lai to izdarītu, kaut kas ir jādara, ir uh, vajadzīga dažāda veida mērtiecīga uh, darbība dažādās dalību valstīs, un tas sadalās arī pa dažādiem sektoriem, lopkopību un tā tālāk. Tas nav tik vienkārši atbildams jautājums, bet es domāju, ka šeit sektorā ir milzīgs iespējas, un tagad rīkoties noteikti nav īpaši dārgi, un jo ilgāk mēs to atliksim, jo dārgāk tas būs. Jā, bija jautājums par to, vai eh, lopkopības sektors visvairāk izjutīs. Tas ir tas, ko mēs eh, dzirdam Um, um, bieži, um, bet neaizmirsīsim, ka 35% emisiju nāk no augsnes. Tātad ne tikai lauksaimniecība, bet arī ne tikai lokopība, bet arī augsnes apsaimniekošana ir ļoti būtiska sadaļa, kur ir e, jārīkojas un šīs lodes ir jāsadala. Runājot par pozitīviem aspektiem. Jā, protams, emisiju samazināšana ir izaicinājums Tā, eh, un mēs kā sektors varbūt atpaliekam no citiem e, sektoriem, un to mēs redzam šajā emisiju samazinājuma grafikā, bet tas nav neiespējami, tas nav pārāk dārgi. Pozitīvie aspekti ir tādi, ka eh, lau, zemes izmantošanas sektoriem, jo paši lauksaimniecībai ir lielas iespējas palielināt atjaunīgo resursu lietošanu, un tādējādi var ietekmēt klimatu šis sektors var kļūt par līderi un uh, pozitīvi ietekmēt uh, klimata pārmaiņu apkarošanu, izmantojot atjaunīgos resursus. Un visbeidzot, uh, gribēju pateikt, ka bija vesela virkni komentāru par importu. Mēs importējam vienas lietas, eksportējam citas lietas. Es neesmu tirzniecības eksperts, tā nav mana joma, bet ko es zinu, uh, ka šī te noplūdes ietekme emisiju samazinājumam uh, Eiropas Savienībā ir būtisks faktors, kas jāņem vērā. Tātad, ja mēs mūsu emisijas samazinām, samazinot ražošanu vai ierobežojot uh, to veidu, kā mēs darām lietas Eiropā, un ja pārtiks pieprasījums vai citu produktu pieprasījums nemainās, tas nozīmē, ka uh, imports uh, palielināsies. Bet atmosfēras, globālās atmosfēras ziņā uh, emisijas tik un tā rodas, jo um, mandelas vai lielopa gaļa tiek saražot citur. Tātad tas ir svarīgi, to ņemt vērā. Mums ir jāraugās, kādas emisijas samazinājums vairs varam sasniegt sektorā, bet ka, jāskatās arī, kāda būs globālā ietekme. Un tas, ko Hēlīties par patēriņu, ir jāņem vērā ne tikai kā patērētājiem, Tātad mums jādomā ne tikai kā lauksaimniecības sektoram, kā tirzniecības perspektīvā, bet mums kā arī kā patērētājiem ir jādomā, kā tas viss globāli līdzsvarosies. Vēl viena lieta, atgriežoties pie pirmā komentāra, uz kuru neatbildēju, par kā motivēt lauksaimniekus vispār kaut ko darīt šai sakarā. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo nav nu, jautājums tikai par to, ko es sasniedzat, bet arī kā to sasniedzat. Un kā tam būs ietekme uz vietas. Un viena svarīga lieta, manuprāt, ir tajā, ka domājot par to, kā mēs izstrādājam, īstenojam politikas, ir nepieciešama lielāka uzticības kultūra, ja to varētu tā nosaukt, uzticības starp uh, lauksaimniekiem un iestādēm, kas īsteno šīs politikas, jo gadu laikā esam redzējuši, kā ir bijuši ļoti strīkti kontroļu režīmi, pamatoti jā, lai pārbaudītu, kā maksājumi tiek tērēti pareizi kā valsts nauda vai nodokļu maksātāja nauda tiek uh, tērēta atbilstīgi. Taču tas var pie demotivācijas, tas var novest pie demotivācijas, pie tā kā rīkojas lauksaimnieks, un pēc tam, protams, dalība valstu pārziņā ir izstrādāt atbilstīgas sistēmas, lai šie maksājumi tiktu atbilstīgi tērēti. Uh, un lai šie maksājumi tiktu arī piešķirti, bet ir jārunā arī par maksājumu līmenī, par dažādiem mudinājumiem, un ir jādomā arī par to, kā tad šie maksājumi tiek izstrādāti, vai mēs vēlamies rezultātu, uh, uz rezultātu balstītu pieeju. Tad nākotnē, jā, daudz kas, daudz ko mēs dzirdam, jums jau ir visi instrumenti, kādēļ tas nedarbojas, kādēļ uz vietas netiek panākti rezultāti. Un tas ir skaidrojums arī ar to lielākā mērā, ka dažkārt nav dalību valstīm pietiekams ambīcijas īstenot vispār šos pasākums, un pat ja, nav, pat ja ir ambīcija, tad lauksaimnieki nav motivēti. Un jā, pie tā ir ļoti svarīgi nākotnē strādāt. <coughs> Wyczerpaliśmy Także čas na, na odpowiedzi. Labi, tādējādi noslēdzam e, šīs diskusijas. Es vēlos pateikties mūsu viesiem par e, izcilo darbu, par ļoti pamatīgām, izsmeļošām prezentācijām. Paldies arī par sniegtajām atbildēm uz deputātu jautājumiem. Tad, eh, jā, es pieļauju, ka jūsu darbs un publikācijas arī būs noteikti liederīgs mūsu darbā par spīti arī Brexitam. Noteikti vēl tiksimies. Pateicos par lielisko prezentāciju. Tibor Sanī ir ieradies. Viņš ir mūsu referents pēdējā darba kārtības punktā. 2018. gada budžets un mandāts trialogu sarunām. Kā jau es teicu, Tibors Sanī ir uh, referents, budžeta komiteja ir atbildīga. Un tad budžeta komiteja, kā es teicu, arī pieņem uh,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 Lauksaimniecība veido milzīgu daļu no budžeta, vairāk nekā 40%. Un tādējādi, protams, mums ir arī jāiesniedz savus atzinums. Tagad aicinu Zanī kungu. Mūs iepazīstināt ar šo atzinumu. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pašlaik, jā, esam ļoti vēl agrīnā šī projekta stadijā, bet lai nu kā es domāju, kā e, varam būt viensprāts par to, ka lauksaimniecības un lauka attīstības e, loma daudz Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā ir e, liela. Tad joms, kas ir minētas atzinuma projektā, šīs uh, jomas varētu tikt paplašinātas pat neierobežoti. Līdz ar to uzskatu, ka jārunā šeit skaidra valoda par uh, lauksaimniecības nozares vajadzībām un prasībām 2018. gada budžetā. Atzinuma projekts, kas, protams, ir tikai tehnisks dokuments, tur ir daži jaunie elementi – kas tagad ir jāstiprina, piemēram, atsauce uz aktīvo lauksaimnieka klauzulu, atsauce uz ražotāju grupām, kā arī cīņa pret negodīgu tirzniecības praksi. Esmu pārliecināts par to, ka eh, viedi risinājumi tiks atrisināti Uh, atrasti, pareizāk sakot, un jāmeklē šie risinājumi vēl pā, padziļinātāk, un uzskatu, ka svarīgi to minēt arī šajā atzinumā. Atzinīgi vērtējam arī jaunu tirgus novērošanu centru izveidi. Piedāvājām arī paplašināt uh, šo pieeju. Priekšsētāji kolēģi, esmu gat Esmu gatavs un priecīgs arī izskatīt jūs grozījumus un sagaidu arī efektīvu sadarbību ar ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kuri ir interesēti. Paldies! Tak i na to zaproszenie. Paldies! Nebaidieties grozījumu netrūks. Belder kungs, Belder kungs. Hartelijk dank, meneer de voorzitter. Eh, paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam. Vispirms es izsaku pateicības vārdus par ļoti interesantu atzinumu. Daži komentāri no manas puses, lai organizētu arī turpmākās diskusijas par šo dosie lauksaimniecības būdžets, kas būtu uh, ļoti uh, nozīmīgs, ir ļoti svarīgs, uh, vēl jau vairāk tādēļ, ka lauksainiecības nozarei jāsaskars pašlaik ar lielu skaitu izaicinājumu. Varbūt jūs atzinumā varētu minēt arī to, ka te tiek runāts par vismaz tādu pašu budžeta līmeni, kāds ir bijis līdz šim. Ir jāsaglabā vismaz pagājušā gada līmenis. Otra lieta - vienkāršošana. Uzskatu, ka ir ļoti labi uzstāt uz noteikumu vienkāršošanu. Es uzskatu, ka tiešām tā ir laba lieta. Un tad treškārt arī prieks, ka esat minējuši ražotāju organizācijas. Dusdanig onduidelijk dat boeren ervoor noteikumi nav šai sakarā vienmēr skaidri, tas atbaida lielu skaitu lauksaimnieku, kuri pēc tam var uh, organizēties dažādās lauksaimniecības asociācijās. Tad, tad palīdzība, atbalsts, labāki noteikumi, tās ir lietas, kurām būtu jāiet roku rokā. Citādi grūti būs organizēt tiešām efektīvu sadarbību nozarē. Es domāju, ka būs mūsu sadarbība ļoti laba šeit. Andriju kungs. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms pateicos Tīboram par lielisko referentu darbu. Un te gribu izcelt vienu lietu. Par 20 miljoniem eiro 2018. gadam, lai risinātu esošās sanitārās krīzes. Te tiek teikts, ka mēs joprojām arī risinām tātad uh, putnu gripas uh, sērgu, kas ir uh, krietni lielāka nekā iepriekšējos gados. Putnu gripa nav beigusies. Ir jārisina arī cūku mēris, kā arī ksilela fastidioza uzliesmojums. Es uzskatu, ka jāmin arī tas, ka šī aploksne būs nepietiekama šīm vajadzībām, tad arī izmantoju šīs debats, lai runātu par uh, arī vīno, vīna ražošanas rīcības plānu, ņemot vērā, cik svarīgi ir uh, cīnīties pret vīnoglāju izzušanu. 8 līdz 12 procenti ir igadējs samazinājums uh, vīna ražošanas sektorā, un es domāju, ka tas ir ļoti nopietni. Pani Polseu Miller. Millers kundze. Priekšsādātājs sirsnīgs paldies. Es gribētu arī sirsnīgi pateikties referentam par uh, šo te uh, ziņojumu projektu un priekšlikumiem. Tur ir daudz interesants lietas. Man arī, protams, ir svarīgi, lai mēs varētu saglabāt mūsu lauksainsības budžetu, par to mums ir aktīvi jāiestājas un jācīnās par to. Uh, Es eh, negribētu visu laiku, lai tiktu novirzīt līdzekļi citiem sektoriem. Kas man vēl šķiet svarīgi, ir tas, lai līdzekļi, kas nāk no krīzes fonda, parasti tie automātiski tiek izmaksāti, ja tie netiek eh, tajā pašā gadā izmantoti. Man tas tagad nav īsti skaidrs, vai trešajā punktā tas ar to ir domāts. Manuprāt, tas jau tiek darīts, par ko es vēl gribētu runāt ir ražotāju organizācijas, jo patiesībā nav uh, īpaši grūti nodibināt uh, ražotāju organizāciju, ja mēs runājam par uh, vairāk līdzekļiem, uh, um, tad ar uh, dažādu līdzfinansējumu un citiem līdzekļiem tas ir iespējams, bet es gribētu vēl saņemt precizējumus par inteliģentiem risinājumiem. Uh, Tas man uh, nav īpaši skaidrs vēl. Un pilotu projektu nozīme, uh, to es varu no savas pieredzes pateikt, uh, tā ir tāda diezgan pieticīga. Bieži vien pilotu projekti uh, tiek izmantoti tikai tāpēc, lai uz diviem gadiem radītu darba vietas, un pēc tam tas viss pazūd, un tur efektivitāte nav diezko liela. Varbūt ar grozījumiem to vēl mēs varētu ietekmēt. Paldies par darbu. Jā. Jārkungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji un paldies arī uh, atzinumu gatavotājiem, jo uh, šis atzinums ir tiešām ļoti īss un precīzs. Uh, man tas vienmēr priecē. Mums nevajag nekādu garo prozu rakstīt, vajag vienmēr konkrētus ieteikumus uh, sniegt, un tas tev, Tibor, ir izdevies. Uh, es atbalstu 7. pantā noteiktos tirgus uzraudzības iestādes, 9. pantā to daudz jau kolēģi minēja, tad man arī šķiet ļoti labi, ka mēs raugāmies, lai katastrofas apkarojot un augus aizsargājot, ka tur tiek uzsvērts, ka paredzētie līdzekļi nebūs pietiekami. Uh, Es jau gaidu ēnu referentu sanāksmes, eh, un man ir šeit četri papildi jautājumi. Man nav īsti skaidrs, kas otrajā pantā tiek domāts eh, ar to, ka ir jāizmanto eh, visas pieejamās maržas, un tās ir jāpiesaist mētiecīgi sektoram. Varbūt tā ir tāda saprašanas problēma. Ceturtajā pantā ir vēl jādiskutē par šo te klauzulu uh, Uh, par aktīvo uh, uzņēmumu īpašnieku. Es atceros, ka iepriekšējās reformas kontekstā mēs ilgi par to strīdējāmies, un no vienas puses uh, komisārs Čaulaus savā laikā gribēja radīt jaunu definīciju, no otras puses um, īstenošana piekliboja, mums varbūt vēl vajadzētu par to diskutēt. Līdzīgi kā Millers kundze sastajā pantā, kur ir runa par inteliģentiem risinājumiem, es labprāt vēl um, papildinātu inteliģenti un inovatīvi, ja tas ir iespējams, un tad tas būtu izdarīts. Un tad, līdzīgi kā citi kolēģi minēja, mēs uh, varētu runāt par to, ka um, lauksaimniecības budžetam vajadzētu saglabāties stabilam, bet vismaz uh, pieminēt kontekstā ar Brexitu, jo šajā šķiršanās periodā. Uh, apvienoto karalisti joprojām paliks Eiropas Savienības dalībvalsts ar visiem pienākumiem un tiesībām, un es pieņemu, ka līdz sasaukuma beigām eh, vēl visi solītie līdzekļi tiks iemaksāti lauksainicības budžetā. Varbūt tādu formulējumu šeit varētu iekļaut, bet es redzu, ka kolēģi jau māja ar galvu. Mēs noteikti ar citiem ēnu referentiem varēsim par to vienoties. Eh, paldies par līdzinējo darbu un ar prieku gaidu turmākās diskusijas. Tibor. Tibor. Jā, nu, viņš ir iedvesmojies no jums, Jārkungs. Nikolsons, paldies priekšsēdētāji. Katreiz, kad uh, ir runa par viedumu, jā, nu viediem ir viegli būt Briselē. Visas šīs programmas kas sauc viedas, tām tiek, ir jābūt īstenotām praksē, un praksē tās pārvēršas par mūrgu, jo no nu, to te šīs programmas apauga ar birokrātiju un tās nedarbojas. Mēs zinām, ka ar visām šīm krīzēm mums ir nepieciešama vienkārši vairāk un ātrāk informācijas. Un arī jārēģē uz to visu. Ir Jā, mēs varam piekristām, bet tad ir arī jābūt jaunām iestādēm, kas uh, uz to visu reaģēs. Es gribētu, lai mazāk dublētos darbs, jo izskatās, ka tas nepārtraukti atkārtojas. Ir organizācijas, kas paliek, tad ir jauns organizācijas, īsti nedarot to darbu, kas tām būtu jādara tiksim vaļā no tām organizācijām un izvairīsimies no darba dublēšanos. Mēs taču te dzirdējām diskusijas par klimata izmaiņām. Tas viss ir diezgan uh, biedējoši par to, kas ir vai nav mūsu priekšā, kas mūs sagaida. Mums tomēr ir pienākums to visu risināt lai dzīvot nu vismaz tikpat labi, kā mēs to esam pārņēmuši mantojumā. Tad arī jāpasaka skaidri, ka vairāk naudu iztērējumi šai jomai tas ir nepieciešams, jo cilvēki var runāt, jā, par to, ko lauksaimnieki var vai nevar darīt. Lauksaimnieki var iztērēt naudu mm, tikai tad, ja viņiem ir palikusi pāri pēļņa lai varētu ievērot visas šīs idejas, visas šīs papildus prasības. Ja jūs uh, esat lauksaimnieks un jums nav pietiekami daudz naudas, jūs darat to, kas jums ir jādara, bet kāds būs jūsu prioritāts visas šīs brīnišķīgās idejas? Tās ir labas, protams, pamatotas, bet ja jums uh, nav pārpalikusi nauda, tad Jūs, viņi nevar vienkārši to visu īstenot. Pan poseł Nicholson sprowadził nas na ziemię. Labi. Nikolson kungs atkal mūs nosēdināja realitātē. KLP īstenošana prasa mums būt viediem. Lauksaimnieki tādi ir on jest jednak w rolnictwie wdrażany. Es nedomāju, ka jums par to būtu ļoti jāsatraucas. Lauksaimnieki ir pat gudrāki un inovatīvāki nekā mēs bez Briseles palīdzības. Vai varu vērsties pie Digiagri, Aņa Sopčaka? Varničonsi, dziękuję bardzo. Labu vakaru visiem! Dāmas kungi, liels paldies par komentāriem. Gribu pateikties referentam par eh, ļoti lakonisku īsu atzinumu arī es mēģināšu tādu būt savos izteikumos. Nu, ir pastāvīgā šī dilēma runāt par lietām, kuras neesam vēl redzējuši, un mēs neesam vēl redzējuši 18. gadu budžetu projektu. Tādēļ man arī ir dilemma, nu kā tagad komentēt jūsu komentārus par kaut ko, ko vēl neesat redzējuši. Mēs komisijā mēģinājām izstrādāt tādu komisiju, kas sniegtu pietiekamu finansējumu, lai varētu īstenot šo KLP, kā vienojamies 13. gadā. Mēs nevaram katru gadu pārstrādāt KLP pārstrādāt likumdošanu, lai būtu vieta jaunām iniciatīvām, par kurām vēl neesam vienojušies arī 13. gada novembrī eh, reformā. Komisāra Hogana darbs un citu komisāru darbs pie vienkāršošanas. Tas noteikti iepūtīs svaigu gaisu mūsu politikā. Taču nu, mēs, mums ir jāpaliek tajā satvarā, par ko vienojāmies 13. gadā. Tad to paturot prātā, mēs prezentēsim jums budžetu mājā, un tur būs pietiekami daudz finansējumu tiešajiem maksājumiem, tieši maksājumiem, kas tad, tad būs trešais gads tieši maksājuma īstenošanā un cerams, ka ar 16. un pie, 17. gada pieredzi tad īstenošana praksē uz vietas, ka tā tiks krietni uzlabota. Tas arī atspoguļojas mūsu budžeta lūgumos, pieprasījumos, tālāk par tirgus izdevumiem. Jūs redzēsiet, ka eh, tirgus izdevumi ir nedaudz samazinājušies salīdzinot ar 16. un 17. gadiem. Kā jūs zināt, 500 miljonu eiro pakotni, kas tika pieņemta 16. un 17. gadā, tam nebūs nekāda ietekme uz 18. gada budžetu ko mēs jau tagad varam pateikt, ir tas, ka budžetā tiks uh, iekļauts lūgums pēc uh, pasākumu turpināšana augļu dārzeņu nozarei. Lai arī ir samazinājušās vajadzības, jo šīs pasākums ir spēkā jau ceturto gadu. Tālāk par uh, dzīvnieku slimību uzliesmojumiem kā arī par citiem tirg, citām tirgus krīzēm komisija joprojām ir modra un raugās, kā tirgus attīstās. Nu, gadījumā, ja ir konkrēti jārīkojas, tad mūsu rīcībā ir arī, arī grozītās vēstules, grozījuma vēstules instruments tad jums būs iespēja arī vēl paredzēt papildus um, budžeta vajadzības. Otrais pīlārs tagad. Mākslājumu vajadzības ir lielākas nekā 16. un 17. gados, jo programmas tagad ir uzņēmušas ātrumu, un īstenošana notiek ļoti raiti programmu noslēgšana gandrīz jau būs beigusies šī perioda laikā, nu te nekādas vajadzības nav pēc naudas un par pilotu projektiem kā vienmēr. Esam ieinteresēti jūsu priekšlikumos un uzskatām, ka komisijas priekšlikums budžeta projektam būs arī atbalstāms šajā komitejā. Lielas paldies! Dziękujemy z Pani wypowiedzi. Paldies. Jūs eh, tik tiešām esat ļoti labi informēti par nākamā gada budžetu, kas ir saprotami, jo komisija ir šī budžeta autora. Runājot par tirgus jautājumiem, tas ļoti daudz atkarīgs no ārējiem faktoriem. Krīzēm ir ļoti liela ietekme uz šo situāciju, tādēļ ļoti grūti salāgot uh, finansējumu un reālās vajadzības. Tagad došu vārdu referentam, lai īsi atbildētu uz dzirdēto. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī kolēģiem, kas uh, nāca klajā ļoti noderīgiem komentāriem. Runājot uh, par ziņojuma uh, reālo tehnisko stāvokli, tas drīzāk ir tehnisks nekā politisks, ņemot vērā pašais jau regulatīvo stāvokli. Uzskatu, ka Mūsu uzdevums uh, ir piepildīt šo ziņojumu ar adekvātu politisko saturu. Mēs uh, esam iepazinušies uh, ar atsevišķiem aspektiem, taču viss pilnībā nav zināms. Līdz šim gan esam tikuši ar to galā. Tas bija tāds paralēls darījumu cikls. Komisija nāca klajā ar saviem priekšlikumiem, mēs šeit nācām klajā ar uh, um, savām preferencēm un tā tālāk. Es uh, gribētu teikt, ka šim ziņojumam jābūt uh, tādam, kas atspoguļot parlamenta reālo vēlmi attiecībā uz nākamā gada budžetu. Es domāju, ka mēs uh, varam pilnīgi noteikti sagaidīt uh, to, ka šīs idejas arī tiek uh, ievērotas. Pāris vārdu par eh, iepriekšējo politisko grupu pārstāvu teikto. Ir skaidrs, ka man kā referentam ir jābūt pilnīgi atvērtam pret jūsu viedokļiem, <clears throat> lai tie būtu parlamenta viedokļi. Ja obligāti jāvienkāršo teksts, tad labi, es to saprotu, varam iet tajā virzienā. Tas pats skar arī sanitāros jautājumus. Mēs esam bijuši liecinieki ļoti lieliem skandāliem, kas atspoguļo mūsu pašreizējās sistēmas vājās vietas. Tādēļ šī sistēma būtu jāmaina, jāizstāja arī ar budžeta starpniecību. Definīcijas. Lūk, tas ir pamatjautājums. Daudzus gadus, eh, kad ir bijušas skaidrs definīcijas, Viss eh, ir bijis eh, saprotams. Eh, esam teikuši labi, nostiprināsim to. Ir jābūt tā un tā. Bet jebkurās definīcijās mums ir nepieciešams progress. Ir varianti. Var spēt tādu vai citādu soli. Un komisija arī teica, ka tā piešķir diezgan lielu vērību pilotu projektiem kas ir dzīvotspējīgi. Tas ir neapšaubāmi. To mēs vēlamies darīt. Pilotprojekti tam ir domāti, tā mēs varam rīkoties, tā arī darīsim. Ir arī atsauce uz viedo jautājumu risināšanu. Un Viedā lauksaimniecība arī ir viens uh, no uh, aspektiem, ko mēs varētu ņemt vērā. Liels, liels paldies jums visiem katrā ziņā. Saprat no diskusijām. Skatos uz jums, lai redzētu, vai jūs mājat ar galvu un piekrītat, bet es domāju, ka efektivitāte noteikti ir atslēgas vārds, kas raksturo mūsu visu sadarbību. Es domāju, ka mēs tā arī esam rīkojušies. Paldies! Liels paldies! Grozījumi. Referenti par iesniedzami līdz 26. aprīlim pulksten 13. Liels paldies, Zanī, kungs, paldies par debatēm. Mēs visi tiekamies rīt no rīta. Tie, kas rīt no rīta nebūs, vēlu jums priecīgas lieldienas. Visi pārējie tiekamies rītu 9 no rīta. Ceru, ka rīt pēcpusdienā beigsim darbu agri. Lai jums jauks vakars un tiekamies rīt no rīta.